Yes, ladies and gentlemen, welcome to this. Dāmas un kungi, sveicu jūs šodienas itra sanāksmē. Es atvainojos par šo kavēšanos, bet uh, ir streiks lidostā un uh, redzu, ka citi kolēģi arī laikam ir saskāršies ar šīm pašām problēmām un nevar vēl ierasties. Lai nu kā, mums ir uh, darba kārtība, nav vairs nekādu komentāru no priekšsādātāja. Gribu tikai pateikt, ka Satorī kundze šodien nevar ierasties, tāpēc es vadīšu sanāksmi. Un um, Satorī kundze tātad nevarēs vadīt šo sanāksmi. Pirmais darbkārtības punkts ir pētījuma prezentācija par līzinga sabiedrību. Un uzreiz došu vārdu Šepermana kungam no Vupertāls institūta. Šī eh, bija prezentācija, kas sākotnēji tika eh, sagatavota eh, NV komitejai, bet mēs izlēmām, ka mums arī vajadzētu to uzklausīt. Uzreiz dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Es jums nesniegšu to pašu prezentāciju kā NV komitejā, bet speciāli jums sagatavot prezentāciju Un es vienkārši izmantošu šos slaidus kā fonu, un pēc galvenokārt gribētu izmantot man atvēlēto laiku šeit, lai uzsvērtu tos aspektus, kas būtu interesanti tieši jūsu komitejai. E, Eiropa vēlas e, sasniegt viedu, ilgspējību un iekļaujošu izaugsmi, bet uh, Uh, ražošanas un patēriņa tendences, uh, kādas šobrīd ir vērojams, nav ne ilgspējīgas, ne viedas, ne iekļaujošas. Vidējā ražošanas un uh, patēriņa tendence ir sekojoša. Jūs ejat uz veikalu, pērkat produktu, lietojat produktu un pēc tam izmetat to. Tas nav īpaši e, gudri, un um, tam ir būtiska ietekme uz citām lietām. Ja mēs paraugāmies uz šo te patēriņa un ražošanas uh, modeli, um, tad uh, patērētājiem galvenā interese nav šī iepirkšanās fāze. Paž, dažiem patērētiem varbūt tas patīk, bet uh, tieši lietošanas fāze ir svarīgākā. Un šobrīd mums ir tādi ietver nosacījumi, kuros lietošanas fāze, kurā jūs patiesībā uh, gūstat kaut ko no šī produkta, kļūst aizvien īsāka. Un galu galā ja šī te fāze eh, no, nopirkšanas līdz eh, produktu izmešanai kļūst aizvien uh, īsāka, tad ir uh, daudz uh, um, izšķērdīgāk lietoti resursi, enerģija un ir neilgtspējīga situācija. Lietošanas fāze uh, šobrīd ir. Uh, samazināta, apzināta vai neapzināta, piemēram, elektroniskās ierīces, eh, un eh, tur ir eh, nelielas detaļas iebūvētas, kas ir taisīts tā, ka tās sabo, sabojājas pēc kāda laika, un tas ir paredzēts ražošanas procesā ar nodomu. Un dažreiz savukārt eh, materiāli ir tik lēti un tik eh, lēti šīs detaļas tiek saražotas, ka lietošanas fāzē tās vienkārši eh, ļoti ātri nodilst vai sabojājas. Un kāds populārs piemērs šajā sakarā ir dators, kurā mātes plate ir Tātad mācplats ir gan datoros, personālais datoros, gan serveros, un tur ir uh, nelieli čipi, kas maksā dažas eh, centus, eh, bet tad visa šī mātes plata ir jāmet ārā, eh, kaut gan tā maksā vairākus simtus eiro, jo mm, labošana būtu pārāk dārga. Un tagadējās nolietošanās likmes tiek apreikinātas tādā veidā, ka nav jēgas šīs eh, preces labot, tās ir vieglāk izmest ārā un pirkt jaunas preces. Tas nekādā ziņā nav gudri un nav viedi. Vēl viens populārs piemērs, eh, eh, tātad es minēju jau šīs mātes plates, bet arī šī uh, uh, iPhone poga uh, mājas, tas ir konkrēts produkta sastāvdaļa un šeit netiek domāts tik daudz par patērētāju, kā vairāk par to, lai produkts būtu pēc iespējas drīzāk metams ārā un cilvēks pirktu jaunu produktu. Tas rada zināmu tādu mentalitāti gan ražotāju, gan patērētāju vidū. Un uh, tā ir tāda um, patēriņa mentalitāte, kad uh, produkti tiek pirkt un pēc tam uzreiz mesti ārā, un uh, tas nav saprātīgi, jo uh, te tiek uh, aktīvi izmantoti uh, resursi un enerģija. Uh, Protams, tas rada izaugsmu un nodarbinātību Āzijas valstīs, bet tur ir neskaidri vides un sociālie apstākļi, nevienmēr tie ir atbilstoši standartiem un jādomā arī par pārstrādi un maziem un vidējiem uzņēmiem. Tātad visas šīs zināšanas par uh, Uh, labošanu, par uh, apkopi. Uh, tas ir pakalpojums, ko var sniegt tikai vietējā mērogā. To nevar globalizēt, bet ja tiek radīts šis stimuls visu mest prom un, ne, un pirkt jaunus produktus, tad šī zināšana, šī pieredze pazūd. Uh, Um, un ar to arī pazūd šī pievienotā vērtība, kas tiek radīta vietējā mērogā un arī nodarbinātība, jo īpaši tagad uh, apstākļos, kad mums uh, strauji ir nepieciešamas uh, darba vietas uh, jauniešiem bez īpašām prasmēm. Un uh, šī problēma ir diezgan būtiska. Līzinga sabiedrības koncepcija piedāvā alternatīvu. Tie ir vairāki, eh, vairākas koncepcijas, piemēram, dalīšanās ekonomika, kas eh, veicina tās augtās produktu apkopas sistēmas. Tātad jūs eh, neskatāt katru produktu atsevišķi, un nedomāju tikai par to, kā to pārdot, bet jūs skatāt eh, produktu eh, kopā ar pakalpojumiem. Gan uzņēmumiem, gan arī individuāliem patērētājiem. Tātad galvenokārt tas ir eh, uzņēmumu savstarpējā vidē, bet arī uzņēmumu patērētāju vidē. Un uh, šīs sistēmas, kas attālinās no šīs te primitīvās ražošanas un uh, patēriņa tendencēm, kur ir runa par uh, um, vienkārši produktu lietošanu, tad eh, šeit uh, produkts ir tāds kā dematerializēts un tiek galvenais uzsvars likts uz pakalpojumiem, uz apkopi. Uh, Es jums šeit sniegšu divus piemērus, piemēram, uzņēmumu savstarpējā sadarbībā, ja biznes to biznes mums ir eh, tādi ķīmiski savienojumi, kas eh, tiek ražoti un kuru um, utilizācija vai pārstrāde ir ļoti sarežģīta. Un uh, Tātad uh, uzņēmums uh, grib varbūt pirkt uh, īpašumtiesības uz ķīmiskām vielām, bet pašu šo ķīmisko vielu viņi lieto un pēc tam dod atpakaļ. Pēc tam šī otra sabiedrība attīra šo ķīmisko vielu un uh, tas ir ļoti interesants veids, kā strādājat, jo tādējādi ķīmiskā uh, Uh, rūpnīca var vairākas reizes pārdot vienu un to pašu produktu. Arī materiāla cikla ziņā uh, šī ideja ir diezgan interesanta. Tātad materiāla pārvaldības ziņā. Vēl viens piemērs būtu uh, fotokopieri. Tā ir viena no pirmajām jomām, kurā bija produktu apkopas sistēmas, arī uh, Uh, uzņēmumu starpā, tātad daudz uzņēmumu nemaz negrib pirkt uh, īpašumā uh, kopētājus. Viņus galvenokārt interesē tas, ka viņi var kopēt dokumentus. Tātad ir dažādas produktu un pakalpojumu sistēmas, piemēram, uzņēmums var līzingā paņemt kopētāju un ik pa laikam to nomainīt pret jaunu modeli. Un tur nāk klāt arī um, apkopas sistēmas, uh, proti uh, pulvera nomaiņa un tā tālāk. Tātad te tiek vienkārši sniegts pakalpojums, uh, proti, ka uzņēmums var uh, kopēt dokumentus. Uh, vairākus simtus vai vairākus tūkstošus kopiju var veikt uh, noteiktā laika periodā. Uh, un uh, kā patērētājam, tātad uh, uzņēmumam ir interese pirkt tikai šo pakalpojumu un nevis pašu šo te produktu, proti kopētāju. Vēl viens uh, piemērs patērētāju jomā būtu uh, sadzīves tehnika uh, um, mājasēmniecībām ar zemiem ienākumiem. Piemēram, Nīderlandē tagad ir uh, projekts, kad sadzīves tehnika netiek pārdota mājasēmniecībām, kuriem uh, ir grūti atļauties šādas preces, bet, uh, piemēram, uh, veļas mašīna tiek izīrēta, jeb iznomāta, un tad šis produkts patiesībā tātad netiek pārdots, tas vienkārši uh, paliek ražotāja uh, īpašumā, viņš arī uztur šo uh, sadzīves tehniku. Un tas ir interesants piemērs ražotājam, jo, piemēram, ražotājs tad var šo uh, veļas mašīnu um, pārdot, pārstrādāt un pārdot vēlreiz. Un um, šeit ir vairāki cikli šajā projektā, un pēc zināma ciklu skaita ražotājs patiesībā uh, um, tātad pārdod dematerializētu pakalpojumu. Proti, viņš pado, pārdod pakalpojumu, kad uh, patērētājs var iegļūt uh, tīru veļu. Jo nav liels jēgas pirkt uh, veļas mašīnu. Neviens taču nelapojas, ka viņam ir pagrabā veļas mašīna, un daudziem no jums droši vien nemaz nepatīk mazgāt veļu, un nepatīk arī gludināt. Uh, Tātad eh, tas ir diezgan pievilcīgs piedāvājums. Ja kāds jums var pateikt, es eh, eh, jums atbrīvošu no šī pienākuma, es jūs vienkārši izmazgāšu jūsu veļu un jūs to saņemsiet tīru. Rūpniecības uzņēmiem tas arī ir interesanti, jo mašīnas patur ražotāji savā īpašumā un vides kontekstā tas arī ir interesanti, jo uh, ražotājs eh, visefektīvāk eh, lieto šīs mašīnas, proti eh, to lieto nevis viens cilvēks vai viena ģimene dažas stundas nedēļā, bet gandrīz visu laiku tās tiek lietotas un tās tiek uzturētas, apkoptas, uh, un tādējādi tiek izmantots mazāk materiālu, mazāk enerģijas un mazāk ķīmisko vielu. Un tas ir arī iekļaujoši, jo šis piedāvātais pakalpojums eh, ir vērsts tieši uz uh, zemu ienākumu maisēmniecībām. Tas rada arī vietējās darba vietas uh, primāri neklausētam darbspēkam. Tātad šeit mūsu pētījumā esam uh, izklāstījuši vairākus interesantus uzņēmētarbības modeļus, kas šķiet uh, viedi, uh, iekļaujoši un ilgtspējīgi, un ir noteikti vērts mm, ciešāk papētīt šīs lietas un šos modeļus. Un uh, apkopojot, gribētu uzsvērt, kas tad ir svarīgākie punkti šai komitejai, un tie ir sekojošie. Pirmkārt, Mēs nevaram uh, sasniegt viedu, ilgspējīgu un iekļaujošu izaugsmi ar uh, ražotājiem, pētniecības uh, uzņēmumiem uh, ar 20. gadsimta metodēm. Mums ir jāiet tālāk. Tā kā es uh, rūpniecība lielā mērā ir atkarīga no uh, Uh, citu pasaules daļu uh, enerģijas avotiem un materiāliem, uh, un šī atkarība ir ne tikai ekoloģiska, bet arī drošības problēma un arī ekonomiska problēma ražotājiem, kam ir jāimportē šie te materiāli un enerģija. Mēs visi esam redzējuši, cik ļoti svārstīgas ir uh, izējumateriālu cenas, un tas ir uh, kļūst par problemātisku jautājumu daudziem ražotājiem Eiropā. Tātad mums šā vai tā ir uh, jādomā par uh, politikām, ko ieviest, piemēram, Japānā ir politika, kas veicina pārstrādi, otraisē izmantošanu un materiālu izmantojumu samazināšanu. Tas nozīmē, ka jāievieš vairāk produktu un pakalpojumu sistēmas, ir vairāk jāveic apkope, jālabo produkti, jālieto tie atkārtoti un jāpārstrādā otraizējai lietošanai. Un iespējas maziem un vidējiem uzņēmiem vietējā mērogā šeit ir uh, acīm redzamas. Un uh, tas būtu kā pretstats uh, šai izšķērdīgajai patēriņa ekonomikai, kad viss tiek vienkārši mests ārā. Ir uh, produktu sistēmas, kas ir kontraproduktīvas. Uh, proti uh, produktu un uh, pakalpojumu sistēmu iekār, ieviešana kā pašmērķis neko nedos. Ir jādomā par materiālu un enerģijas patēriņu samazināšanu. Uh, Un šeit arī gribētu nosaukt piemēru, varbūt dažiem no jums ir mobilā telefona līgumi, kas eh, ļauj jums pēc eh, diviem gadiem vai kāda cita īsa laika nomainīt savu telefonu uz citu telefonu. Rezultāts ir tāds, ka tas eh, patērētājiem dod stimulu atteikties, ja mest prom pilnīgi funkcionējošu produktu. Un otra problēma ir tāda, ka uh, šeit netiek domāts par otraizējo pārstrādu vai otraizējo izmantošanu. Tātad šī ir produktu un pakalpojumu sistēma, bet tas tieši eh, veicina materiālu un enerģijas eh, apriti ekonomikā. Mēs visi zinām, ka ar eh, viedtāruņiem un tam līdzīgām ierīcām tur tiek izmantoti izaivielas un materiāli, kas ir jāimportē un kļūst aizvien dārgāk un nepieejamāki. Parasti tehnoloģijas ir mūsu politikas centrā. Piemēri šeit varētu būt kodolenerģija, bioloģiskā daudzveid, bi bioloģiskās degviela un elektriskās automašīnas. Kā mēs redzam ar šiem piemēriem, šī fokusēšanās uz vienu konkrētu tehnoloģiju uh, un uh, fiksācija uz uh, 20. gadsimta RTD politikām uh, nav bijuši īpaši veiksmīgi, pieklājīgi sakot. Tātad mums ir jādomā par to, kā efektīvāk strādāt pie pētniecības, attīstības un inovāciju politikām. Un ar to arī gribētu pievērst jūs uzmanību apvārsniem 2020 kā panākt viedu, ilgtspējīgu un iekļaujušu izaugsmi. Produktu un pakalpojumu sistēmas šeit būtu viens labs risinājums, bet eh, šobrīd vēl ir ļoti maz zināms, kādi ir makroekonomiskā ietekme šādām sistēmām, un nav pietiekami daudz informācijas par to, kā izvērtēt sociālās inovācijas, kā Uh, vērtēt to ekonomikas un vīdas ietekmi. Kaut gan mēs zinām, ka mēs uh, esam atkarīgi no šādiem uh, produktu, piemēram, internets, līzinga, pakalpojumu, finanšu pakalpojumu. Mēs visi 2007. un 2008. gadā pieredzējām, ka mēs pārāk maz zinām par uh, to, kādi pakalpojumi ir mūsu ekonomikas pamatā un cik ļoti tie to ietekmē un kas ietekmē to arī sociālos uh, aspektos. Tātad no pārējas pārvaldības viedokļa mēs zinām, ka mums ir jārada uh, vietas uh, eh, eksperimentācijai un uh, lai gūtu zināšanas. Būtu laba ideja, ja apvārsnes 2020 radītu šādu eksperimentācijas vietu, kur varētu uh, testēt līzinga sabiedrības un produktu un pakalpojumu schēmas un uh, sadarbība starp uzņēmumiem, patērētāju organizācijām un zinātniekiem šajā jomā varētu būt interesanta ideja. Un varbūt, ka citi līdzīgi instrumenti arī varētu būt interesanti, lai mēs uh, gūtu papildus zināšanas par to, kādas uh, partnerības varētu radīt uh, līzinga sabiedrībā, kas uh, dotu iespējas uh, mums uh, veidot uh, viedu, uh, noturīgu un iekļaujošu attīstību. Paldies par uzmanību. Much. Paldies. Schepelman kungs. Mer Merfī kungs pieteicās. Atvainojiet, nu Merkis kundze. Lūdzu. Lielas paldies. Un paldies, Schepelmana kungs. Es um, tieši nepiedalījos šajos darbos, jo bija citi kolēģi, kas bija vairāk interesēti. Florence kungs no vides grupas, viņš arī uh, iesniegs pieprasījumu pētījumu veikšanai. Bet kas mūs interesē pie inovācijām? Uh, Tie nav produkti, kas veicina inovācijas, bet biznesa modeļi. Mēs kā politiķi orientējamies lielākoties uz produktiem, un tur saskatām visvairāk inovāciju. Bet pie Xeroxa, kur situācija tika izpētīta, tieši nevis produkts kā tāds, šis kopētais piesaistīja šo uzmanību, bet uh, biznesa modelis piesaistīja visvairāk investīciju. Un tad tieši uh, stagnācija biznesa modeļos noveda viņus, uh, viņu uzņēmumu, tā teikt, līdz beigām. Līdz ar to biznesa modelis mūs interesē visvairāk. Ne tikai un vienkārši modelis kā tāds, bet modelis izaugsmai. Uh, Tas ir tas, ko mēs šo, šodien meklējam. Ja mēs turpināsim augt tā, kā mēs to esam darījuši pagātnē, tas novedīs pie tāda paša rezultāta kā Xerox uzņēmumu, jo mēs uh, veicinām patēriņu un ražošanu. Tas nozīmē vairāk uh, jēlvielu izmantošanu un uh, rezultē ar vairāk atkritumiem, kas mums nav vajadzīgs. Un kas tagad notiek Eiropā, ražošana tiek pārvietota uz uh, sabiedrībām, kur darba izmaksas ir zemes, piemēram, Ķīna. Līdz ar to ražošanas veicināšana nekādā gadījumā nav atbilde uz šo krīzi. Tā kā Skepaman kungs pareiz teicāt, mums nepieciešama iekļaujoša sabiedrība, uh, Uh, kur tiek nodrošināta prātīga jēlvielu izmantošana, nodarbinātība un izaugsme, bet citādā nozīmē nekā līdz šim. Nu, situācija ir mainījusies un mums ir nepieciešami citi risinājumi. Ar šo modeli es saskatu priekšrocības, protams, tas nebūs, tā nebūs panacēja. Tā ir tikai daļēja atbilde tikai sastāvdaļa no šīs puzzle spēles. Interesanti bija tas, ko jūs teicāt par pakalpojumu iegādi. Par to bija vairāk jautājumi. Vai cilvēki ar zemiem ienākumiem to nemaz nevar atļauties, vai tas ir tikai elitei domāta sistēma? Un tad kā šī sistēma veicinās izaugsmi, kas mums valdībai būtu jādara, lai to stimulētu. Tad bija interesants piemērs, kur nevis spuldzeiti tika pārdotas, bet gaisma kā pakalpojums. Philips bija tas ražotājs, ko, kas to piedāvāja, tā nav, tas nav domāts kā reklāma. Un katrā gadījumā viņam bija jāpiedāvā spuldieties, kas patērē vismazāk elektrības, tā kā viņam arī rēķini jāapmaksā. Un viņa nevēlas arī sūtīt kādu, kas remontēs visu laiku vai mainīs šīs spuldietes. Līdz ar to tas veicina kvalitātes, kvalitāti, pakalpamu kvalitāti. Tā kā ir saikne šeit ar izaugsmi pie jūsu piedāvātā modeļa, bet ir arī vairāki deficīti. Uh, Visu pirms, jo mums ir tik daudz līgumu. Ko valdība var izdarīt, lai palīdzētu patērētājiem gūt pārskatu? Vai sistēma, kas mums ir, var izturēt šīs sistēmas slodzi, jo mums ir direktīvas par uh, patērētāju tiesībām un patērētāju garantijām vai šis likumdošanas ietvars var panest šo līzinga modeli, un vai mūsu fiskāla sistēma ir uh, piemērota šim modelim. Tad arī ir psiholoģiskā attieksme, zinām, atturība. Apvienotajā karalistē, uh, piemēram, televizori tiek izīrēti Galu galā tieši patērētājiem ar zemu ienākumu šie televizori izmaksā daudz dārgāk, ja viņi būtu tos nopirkuši pašā sākumā. Tā kā vai jūs varētu pakomentēt šo situāciju apvienotē karalistē? Un um, tad man vēl bija daži jautājumi. Vai ir paredzēta arī otrā kārta šai diskusijai? Labi, tad Vēl viena lieta tagad. Komisija ir klāt. Šķiet, ka arī no vidas direktorāta kāds ir klāt. Un paldies, ka esat ieradušies. Tas arī skar attīstības un izpētes direktorātu. Ja jau šis modelis ir tik uh, inovatīvs un digitāls un piedāvā digitālu līgumu pārvaldīšanu, un tā ir arī uh, innovatīvās izaugsmes mode, modeļa sastāvdaļa. Tā kā jautājums komisijai, kādu politiku jūs šeit piedāvājat un kādus pasākumus? Paldies, Markas kundze, Prodikungs. Paldies, priekšsādātā kungs. Es vēlos pateikties vispirms Juditai Merkesai par šo iniciatīvu un mūsu referentam, protams. Lieta ir interesanta un svarīga jau minēto iemeslu dēļ. Vēlos piebilst dažus aspektus, un um, man ir arī pārdomas, kuram vēlos dalīties. Uh, Vai ir pieejams tulkojums, jautā runātājs. Tātad, kā jau teikts, kolēģi jau daudz ko teikuši, bet in eh, interesants, līzings ir īpaši interesants, jo tiek nodalītas īpašumtiesības un lietojuma tiesības. Mēs runājam par ekskluzīvu lietojumu. Kaut arī šī nodalīšana varētu noritēt daudz ātrāk. Praktiski šeit tiek radīti nosacījumi resursu intensīvāk un produktīvāk izmantošanai. Un mums ir ilgtermiņa tendence, ko ar līzinga palīdzību var uh, vēl vairāk um, iezīmēt kolektīvo preču kultūra un daudzkārtējās resursu lietošanas kultūra, lai uzlabotu resursu izmantošanas efektivitāti. Tas man arī šķiet ļoti svarīgi. Jā, paraudzīsimies uz šo situāciju un sasaistīsim to ar kolektīvo preču konceptu, uh, tad mēs tiešām varētu panākt ilgtspējīgumu sabiedrībām. Tas ir savā ziņā sagatavošanās process. Tātad, ja mēs vēl tālāk uz priekšu attīstam šo sistēmu, kā piekļūt precēm efektīvāk. Tas jau pats par sevi ir efektīvāk pār ekskluzīvajām īpašumtiesībām, bet tā arī ir tikai fāze. Var panākt vēl efektīvāku lietošanu, vēl ilgtspējīgāku un kvalitatīvāku lietošanu. Šādi saudzēsim resursus un palīdzēsim arī uh, mūsu darba tirgiem. Florence kungs. Paldies, es labprāt runāšu vāciski manā dzimtajā valodā. Man, godīgi sakot, sap vēders nedaudz šodien. Ļoti iespaidīgi tas, ko jūs teicāt, eh, Schepelman kungs, bet nu, es esmu tāds neliels uzņēmējs, un es jautāju, ko mēs šeit īsti darām? Es uzskatu, ka, jā, Nu, Tika izteikti ieteikumi, mums vairāk jāmācās, nu, mēs saprotam, ka energoefektivitāti jāattīsta, mēs arī saprotam. Jūs zināt, cik tas ir sarežģīti, nu, šie ieteikumi, protams, ir ļoti racionāli un labi. Es nemaz neprotestēšu, bet es no jūsu institūta vēlētos vairāk iemācīties par praktisko pusi. Pirmie četri soļi, piemēram, ja um, mums ir uzņēmējs, kas nodarbina uh, 300, 400, 500 darbinieku, un uh, viņš, protams, priecāsies, ja viņam nav jāpērk preces, bet ja viņš var šīs preces paņemt līzingā, jo, nu, tik daudz kapitāla viņam iespējams nav. Ko tad viņš var izdarīt praktiski, lai uzlabotu līzinga reputāciju, kas manā valstī nav spoža? Piemēram, mans dēls, kuram, kurš nodarbina desmit cilvēkus savā uzņēmumā, viņš interesēs vairāk par kapitālu, lai maksātu algas un tā tālāk. Tā kā viņš nezinu, vai viņš tiešām respektēs ļoti šo līzinga koncepciju. Varbūt es kaut ko nesmu sapratis. Lūdzu, izskaidrojiet man, kur slēpjas tā vērtība un kā to panākt. Paldies, Florence kungs. Varbūt komisija varētu tagad atbildēt uz Merkesas kundzes jautājumu. Paldies, priekšsādātāja kungs, un labdien visiem. Man sauc Alberto Parenti, pārstāvu vides direktorātu, koordinēju ilgtspējīgu ražošanu patēriņu, vadu attiecīgu darba grupu direktorāti ietvaros. Mēs ļoti interesējamies par šo ziņojumu, un tas šķiet ļoti interesants, uh, par specifisku jautājumu, kādi politikas pasākumi būtu vietā, lai veicinātu izpirkumu nomas sabiedrību. Jā, tas tieši tas jautājums, par kuru daudz esmu domājuši iekšēji. Nezinu, vai mums ir uh, skaidrs mandāts, lai strādātu pie šīs uh, tēmas, vai drīzāk vispārīgi veicināt panākt um, ilgtspējīgumu patēriņā. Bet, principā, mēs te strādājam pie produktu ilgtspējīguma, par, uh, domājam par produktu ciklu, par produktu nonākšanu tirgu, par produktu ķēdi, sadarbojamies arī ar Sanko direktorātu. izmantojam esošos politikas instrumentus kā ekodizains, kas arī tiek pētīts šobrīd, lai uzlabotu resursu efektivitāti, lai radītu nosacījumus ilgtspējīguma uzlabošanai. Cenšamies arī piedāvāt labākus nosacījumus remontdarbiem, atsevišķu detaļu remontēšanai pie uh, putekļu sūcējiem, piemēram, citām ierīcēm. Tik radīta arī augsta līmeņa resursu efektivitātes platforma, kur, kur uh, regulāri tie, kas uzņē, uzņēmumu pārstāvji. Tā kā cenšamies panākt šo izpirkumu nomas sabiedrību un ilgtspējīgu resursu izmantošanu. Šeit nodokļu jautājumi man šķiet ļoti svarīgi, bet šis jautājums ir visai jūtīgs un te mums nav viegli virzīties uz priekšu. Paldies! Un tagad, Kepaman kungs, um, jūs atbildi. Oh, danke. Um, ja, Herr Florenz, ich... Uh... Florenz kungs. Nu, es neesmu gluži uzņēmējs, līdz ar to es jums īsti neko necenšos pārdot, bet um, šķiet, šobrīd mēs varam novērot Eiropas valstu sabiedrībās un ne tikai Eiropā. Mēs redzam, ka ļoti daudz kas notiek, rodas uh, preču apmaiņas biržas, uh, second-hand biržas, eh, lietoto preču pārdošana un apmaiņa notiek visai intensīvi, un to neregulē rūpnieciskā politika Eiropas Savienībā. Un mēs īsti nezinām, kā attīstās šī ekonomika un kā tā ietekmē pārējo ekonomiku Eiropas Savienībā. Un tieši krīzes valstīs ļoti interesanti procesi tagad ir vērojami, un es varu tikai aicināt nelaist garām šo izdevību. Un lai mēs sistemātiski izvērtētu to, kas notiek. Es esmu zinātnieks un nevaru jums precīzi pateikt, kādi elementi ir e, pozitīvi, kādi ir negatīvi, kas iet nepareizajā virzienā, te mums tieši no jums būtu vajadzīga palīdzība, jo mēs varam tikai rēģēt. Es varu droši teikt, šobrīd mēs vienkārši nevaram situāciju modelēt. Tas vienkārši krīze tur parādījusi, mēs neizprotam um, to, kas notiek tehnoloģiju jomā, ekonomikā, pakalpojumu tādu lietu, ko ir grūti um, aptvert. Un tie iezīmēs jaunu tendenci, kur mēs novērojam izmaiņas no tā mēs varam piedāvāt ieteikumus. Mums jāizveido eksperimentu, uz eksperimentiem balstīta platforma. Jāpaskatās, kas notiek uh, mazajos uzņēmumos, kas notiek ar līzingu jāizpēta līzinga vēsture Eiropā un jāapkopo viss, kas mums ir rokās. Un tad instruments, kas uh, man ienāk prātā, ir inovāciju partnerība. Tad arī 2020 stratēģijas ietvaros varētu atrast citus mazākus piemērotākus instrumentus, bet tas būtu pirmais solis, tas, ko es ieteiktu. Jā, tiešām mēs pagadām nevaram teikt, tā ir panacēja. Tas mums palīdzēs tikai tas jums jādara un nekas cits. Viss, ko varam šobrīd teikt, daudz kas notiek, ļoti daudz. Cilvēki negrib eh, saņemt mēstules, eh, uzreiz eh, tās izdzēš, izmet, neskatās. Mm, tāda ir tendence. Un um, Šīs izmaiņas vienkārši nav pietiekami skaidri atspoguļotas um, rūpniecībā, rūpniecības sektorā. Ja mēs to visu ņemsim vērā, tad mēs varēsim sagatavot ar labākus ieteikumus. Un Prodīkunga pieminētais. Tas ir izšķiroši produktu pakalpojumu sistēmas, vairāk pakalpojumu, kas būtu saistīti ar konvencionāliem produktiem. Jā, tas iezīmē jaunas īpašuma tiesības. Mēs sevi jautājam, ko vēlas patērētājs, viņš vēlas veļas mašīnu vai viņš vēlas tīru veļu. Ir daudz produktu, kas mums nav vajadzīgi. un kur mēs būtu daudz laimīgāki, ja mums nevajadzētu rūpēties uh, par šiem produktiem, nevajadzētu uh, tīrīt, uh, kopt, nodarboties ar tiem produktiem. Un vienkārši lieta tāda, ka rūpniecība uh, un arī cilvēki ar vidējiem ienākumiem nav gatavi piedāvāt risinājumus, uz to rēģēt. Bet pastāv, pastāv pieejas, kas tiek attīstītas, un šie risinājumi tiešām ir jāmeklē, ir jāattīst un ir jāpielieto. Merkes kundze. Dank, voorzitter. Dank, eh, eh, eh, meneer Seppelman. Dank, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, Seppelman kungs. Diskutējot par šiem jautājumiem, Jūs jau pieminējāt, Šepelman kungs, to, ka mums politiķiem gan Eiropas līmenī, gan arī dal dalību valstu līmenī būtu jāraudzās, jāraugās uz izpirkumu nomas sabiedrību kā uz politisku lēmumu. Uh, Līdz šim mēs politiķi esam izvairījušies no šāda lēmuma pieņemšanās. Jūs runājat par tā saucamo ražojumu dalīšanās ekonomiku. Tas eh, vairāk ir saistīts ar to, ka mēs šobrīd uzmanību pievēršam šim milzīgajam ekonomiskajam potenciālam, un gan mums, politiķiem, gan arī jums, zinātniekiem, ir jāmēģina rast jauni ekonomiskās attīstības modeļi. Piemēram, Jūs pieminējāt kā vienu no pamudinājumiem nodokļu izmaiņas. Jūs teicāt, ka Eiropā darba spēks izmaksā pārāk dārgi un varbūt visi ražojumi ir pārāk lēti. Enerģija Eiropā ir ārkārtīgi dārga, līdz ar to ražot kaut ko Eiropā ir dārgi. Arī nodokļu joma Eiropā ir šobrīd dalību valstu kompetencē, līdz ar to Eiropas līmenī mēs kā politiķi un arī komisija neko daudz nevaram nodokļu jomā darīt. Vēlētos arī pievērsties tam, ko teica komisijas pārstāvis. Zinātnes un pētniecības ģenerāla direktorāta pārstāvis runāja par ilgtspējīgu ekonomiku, un par ilgspēj, ilgspējīgu ekonomiku runājot ir jārunā arī par ilgtspējīgu patēriņu. Uh, bet eh, šie divi jēdzieni iet roku rokā ar atbalstu zinātnē un pētniecībai, un šobrīd eh, tam netiek pie, pievērst pietiekam, vērtī, pietiekam uzmanība. Tātad jūs teicāt, ka viens no pamudinājumiem būtu izmaiņas nodokļu sistēmā, bet tā nav mūsu kompetence. Varbūt, ka mēs varam vairāk piedomāt par darbu ar patērētājiem Un varbūt, ka komisāra Krūzes kundze, kas ir konkurētspējas komisāra, varētu pie tā piestrādāt. Jo, kā jau jūs pieminējāt, Šepelmana kungs, šobrīd lielai daļai patērētāju ir, negribu pārspīlēt, bet varbūt tiešām vairāki simti dažādu līgumu un kā visā šajā jūklī rast pareizo risinājumu uzskatu, ka mums e, beidzot ir jāsakārto šī joma, bet tam ir nepieciešams arī politisks lēmums. Jūs pieminējāt, cik svarīgi tas ir no izaugsmas potenciāla raugoties, bet tikpat svarīgi ir arī komisijai darīt savu mājas darbu un, piemēram, šajā jomā noteikti būs jāsadarbojās dažādiem ģenerāldirektorātiem, jo kā bieži, kā pārāk bieži Eiropā šis jautājums izskrīt starp diviem ģenerāldirektorātiem, starp diviem komisāru krēsliem. Un visbeidzot, tie, kurus interesē šis jautājums, šī jautājuma tālāk attīstība nākotnē Eiropā, un kuri vēlas e, izlasīt e, grāmatu no varbūt mazāk zinātniska viedokļa, tad parāda jums e, šo grāmatiņu, kurā ir apkopota izpirkuma nomas sabiedrības ideja īsumā. Un noslēgumā vēlētos pateikt burtiski pāris teikumu par to, kā es raugos uz izpirkuma nomas sabiedrību. Patiesībā šādas sabiedrības veidošanās vai iedīgļi ir bijuši redzami jau vairākus gadus, Tātad, e, piemēram, krāvu pārvadājumi vairs nepārdod smago automašīnu vai savu pakalpojumu, bet gan tā saucamo kravu kilometru. E, tādējādi gan kravas uzglabāšana, gan dažādi citi pakalpojumi tiek skatīti savādāk. Nākamais var iz, uz izpirkumu nomā pārdot pakalpojumu, piemēram, paklāju vai pārdot uh, kilometru ceļa seguma. Var arī izpirkumu nomā piedāvāt telefonus, lampas par drēbēm vispār nerunājot. Ja mēs runājam par tā saucamo dalīto ekonomiku vai dalīto patēriņu, tad jau mēs varam doties solīt tālā, tālāk un runāt arī par banku dalīšanu. Bet esmu pārliecināta, ka nākotnē mums piedāvās jauns un interesants risinājums. Florence kungs. Jā, man ir vēl viens jautājums. Pat vairāki, bet paldies mm, Kisa kundzei par iniciatīvu arī mūsu komitejām. Uh, Interesanti eh, šī tēma noteikti ir. Un tad vēl viens jautājums, eh, kas saistīts ar Prodīkunga teikto. Viņš eh, teica, ka, vēl, viņš teica, ka vēlamies uh, uzlabot uh, atkārto, atkārtotās pārstrādāšanas vērtību un tā vairāk izmantot rūpniecībā. Bet uh, pagaidām, uh, pagaidām tas tā gluži nenotiek, ja iegādāsieties uh, eh, eh, lauksamniecības tehniku, uh, dažas tonnas smagu, un tad jums būtu jāizmanto šis līzings, um, lai atgūtu vērtību. Ko jūs piedāvātu, lai palielinātu atkārtotās izmantošanas popularitāti? Un tad um, vai, uh, vai, vai, vai, vai šī atkārtotā izmantošana nebūtu naidīga pret cilvēkiem ar vidējiem ienākumiem? Gutieres kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es ierados ne ar nelielu nokavēšanos, bet ar ārkārtīgi lielu interesi šobrīd izšķirst jūsu slīdītes. Es uzskatu, ka šis ir vienkārši lielisks priekšlikums, bet patiesībā tas eh, iet jau daudz tālāk nekā tikai tehnisku risinājumu piedāvāšanā. Jūs mēģinat izmainīt patērētāju domāšanas kultūru, patērētāju attieksmes izmaiņu, jo tā saucamā patēriņa sabiedrība šobrīd jau ir izsmēlus pati sevi un pilnīgi noteikti sāk izsmelt pasaules resursus. Mans jautājums kā no politiķas puses, kādā veidā jūs ietekmēsiet reklāmas pakalpojumu jomu? Jo šeit mēs runājam par pilnīgi jaunu patērētāju attieksmes veidošanu, pilnīgi jaunu platformu. Jūs runājat par izpirkumu nomas sabiedrību, bet tas tad attieksies uz pilnīgi visu. Ko jūs eh, saredzat kā izpirkumam paredzēt un kam tiešām būtu jābūt personai īpašumā. Pilmanšanks, vārds jums. Viena konkluzion, bitte. Ja, okay. Um, ja, Also die schwierige Situation. Jā. Šī sarežģītā situācija, kādā mēs bijām, kad mēs veicām pētījumu, bija tāda, ka mēs redzējām, ka līzinga sabiedrībās bija tikai plusi vai mīnusi. Proti šādi pētījumi bija līdz šim un tika teikts, ka tas ir pozitīvi, pozitīva inovācija tā ir un ka tā būtu jāatbalsta. Uh, vai arī, ka tad negatīvi tas tika vērtēts. Es domāju, ka mēs uh, uh, esam tagad uh, iemācījušies šajā uh, pārskatā, un tas ir arī jauns aspekts šajā pētījumā, proti, ka mēs sakām, ka produktu pakalpojumu sistēmas zināmos apstākļos var būt uh, produktīvas uh, Un bieži vien tā kā tas tika darīts līdz šim, tās bieži vien ir kontraproduktīvas. Runājot par mobiliem telefoniem, tas būtu tieši tāds piemērs. Eh, tur eh, varētu varbūt uh, iedomāties, ka nākotnē būtu mobilo telefonu uh, abonentu līgumi, kas paredzētu līzingu, jeb nomaru izpirkumu un uh, uh, šo jauno telefonu varētu uh, izsniegt klientam, ja vecais tiktu attiecīgi uh, pārstrādāts vai otraisai izmantots, jo šobrīd mēs uh, nesam uh, uh, situācijā, kad uh, mūsu uh, ražotāji uh, varētu rast tādu saprātīgu risinājumu, kā otraisai izmantot vai pārstrādāt mobilos telefonus. Nav vēl tāds risinājums. Un, uh, Tāpēc ir uh, joprojām grūti teikt, ka tas ir jāievieš, bet vienīgā lieta, ko tagad varu pateikt, ka mums uh, ir jāstrādā pie šīm inovācijām, šiem produktu pakalpojumu sistēmām, un mums ir jādomā par to, kādas eh, produktu pakalpojumu sistēmas eh, dod negatīvu ietekmi, jo tās nav ne viedas, ne iekļaujošas, ne noturīgas, proti ir eh, pretrunā šai 2020. gada stratēģijai. Es domāju, ka tas ir labs izvēles kritērijs, un tad mēs varēsim labāk pateikt, kā šīs inovācijas nākotnē varētu turpināt attīstīt. Šobrīd ir tā, ka politikā, bet arī zinātnē um, mēs esam um, um, tiešām uh, uh, pārāk uh, daudz ir informācijas, pārāk daudz viss, kā mēs nevaram tā skaidri izvērtēt. Tā tad nav tāds izvērtējums šai sociālajai inovācijai. Um, mēs to labi zinām, jo es pats šobrīd koordinēju lielu projektu šajā jomā. Uh, kur ir apkopoti labākie institūti Eiropā, un mēs domājam par to, kā šo sadarbību starp sociālajām un tehnoloģiskajām inovācijām, kā to vispār var izmērīt. Un uh, tur mums ir uh, mūsu sasniegumi jāuzlabo, un domājot par līzingu sabiedrību, tas būtu tāds labs uh, pilotprojekts, uh, kura ietvaros uh, Um, mēs varētu šos jautājumus pētīt, uh, raugoties uz nākotni. Paldies! Paldies, Šepelman kungs! Liels paldies par jūsu prezentāciju, par ļoti interesantajām idejām, ko jūs mums izklāstījāt. Liels paldies, ka varējāt šodien ierasties. Un tagad viens minūtes pārtraukums un turpināsim. The next meeting program is the consideration of. Nākamais darba kārtības punkts ir 2014. gada budžets pilnvarojums trialogam. Dod vārdu Butikofer kungam, lūdzu. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uh, šobrīd gribētu sākumā tātad pateikt, eh, pirms pieskaros detaļām, tātad šobrīd mēs esam diezgan nepārskatāmā situācijā. Mēs dzirdam, ka komisija labprāt gribētu, lai budžets 2014. gadam eh, šā gada jūnija sākumā jau tiktu sastādīts, bet oficiāli tas vēl nav paziņots. Un ir vēl arī daži lēmumi, kas ir jāpieņem no kā tas būs atkarīgs, vai tas būs iespējams vai nē. Pirmais lēmums ir ECOFIN jāpieņem. 6. maijā trialogā tika panākts kompromiss attiecībā uz 2013. gada budžetu, proti, ka divās atšķirīgās daļās 11,2 miljārdi uh, eiro tiks izmaksāti, un šīs trialoga kompromiss eh, tagad eh, ir politiski eh, apstrīdēts. Lielbritānija ieņem pozīciju, ka viņi nemaksās ne eiro vairāk uh, Eiropas budžetam, arī uh, Austrija, Dānija un citi uh, uzstāja, ka vairāk viņi nemaksās un apšauba šo vienošanos. Tātad tiešām ir šaubas, bažas, vai rīt varēs panākt vienošanos. Ja netiks panākt vienošanās, tad, ja es dažādu pušu paziņojumus pareizi saprotu, tad parlamenta piekrišana vidusposma tātad eh, vidēji termiņa finanšu plānošanai un tur paredzētajiem izmaksu griestiem nebūs tik ātri sasniedzam. Un tas būtu otrais solis, tātad pat, ja ECOFIN vienosies, tad parlamentam vēl būs eh, skaidri jāieņem pozīcija par DFS, kā rīkoties attiecībā uz griestiem, un tikai tad komisija varēs eh, iesniegt 14. Eh, gada budžeta projektu. Šajā sakarībā es tagad gribētu īpaši uzsvērt to ieteikumi, kāda ir šai vidustermiņa, vidēji termiņā finanšu plānošanai, eh, ir uz mūsu komiteju. Kopumā samazinājumi viens A izdevuma kategorijā ir 38 miljārdi eiro. Un attiecībā uz virkni politiku, kas eh, Eiropas 2020. gada stratēģija ir būtiskas, eh, arī šis samazinājums attiecas. Uz, uzskaitīšu tikai dažas lietas. Eiropas Savienošanas instrumenta finansējums tiek samazināts par 25%. IKT eh, par 98% eh, un Galileo par 10%, Kopernikus 35%. Apvērsnes 2020 zaudēs 10 miljārdu, tie ir vairāk kā 12%. Eh, Erasmus visiem zaudēs gandrīz 15% un Kosme 15% Um, tiks ierobežots uz diviem miljārdiem. Tie ir um, mīnus 15% sākotnē, salīdzinot ar sākotnējo komisijas priekšlikumu. Un tas tiešām ir ļoti rūkti, bet man jāsaka, ka raugoties uz šo te kosmē ierobežojumu, vismaz man tāds jautājums rodas, vai uh, mēs tiešām pareizi darījām, kad, ka iestājāmies par šādu atsevišķu kosme programmu. Uh, visās politiskajās grupās, taču mēs ar vicepriekšsādātāju tā Jānī sadarbojāmies un teicām, ka mēs vēlamies to panākt maziem vidējiem uzņēmumiem, bet ja tas viss tiek tagad tā noīsināts, apcieps, tad eh, jautājums, vai šāda mini programma vispār ir vajadzīga. Eh, un tās ir tās eh, budžeta politikas ironiskās sekas. Ir tikai viena joma, viens A izdevuma kategorijā, kas netiek samazināta, un tā ir kodoljoma. joma un tas daudziem varbūt eh, būs priecīgs ziņa. Tur ir pat pieaugums. Un tad, jā, Railkungs, es zināju, ka es jūs varēšu iepriecināt. Jā. Jā, tev arī. Um, es gibt noch, noch einen Punkt. Ir vēl viens punkts, eh, uz kuru gribētu vērst jūsu uzmanību jo tur mums ir zināms viedokļa atšķirības ar komisiju. Padome savos secinājumos runāja par to, ka Erasmus un apvārsnes 2020 eh, programmām jābūt uh, reālam pieaugumam. Un uh, tas uh, tagad eh, tā nav īstenots no komisijas puses, un man šķiet, ka tas nav pareizi. Tur vajadzētu uh, vēl par to parunāt. Un tad ir vēl viens punkts, kas nav īsti skaidrs. Tur ir dažādas saprātīgas idejas, bet tās vēl nav gluži drošas. Un tas ir jautājums par to, vai mēs. Uh, to elastību, par ko visi runā, varam tagad varbūt izmantot un uh, viens A izdevuma kategorijas samazinājums vismaz nedaudz izlīdzināt. Tātad vai ir kaut kāda prioritāte viens A izdevuma kategorijai, ja elastības ietveros uh, parādās brīvi līdzekļi, tad mēs tos varētu automātiski ielikt viens A izdevuma kategorijā. Nu, tas viss uh, šobrīd vēl tā kā karājas gaisā, nav izlemts. Uh, Un tāpēc eh, būtu varbūt saprātīgi šobrīd eh, vēl skaidri pacelt balsi. Manā atzinuma projektā jūs to visu esat saņēmuši un redzat, ka tur galvenokārt ir punkti par tiem, kurus tikko jau par to, ko jau tikko pieminēju, un par šiem punktiem mēs visi esam viensprāts. Gribētu vēl norādīt uz to, ka mēs eh, vienmēr esam bijuši uh, vienisprātis, ka neatkarīgi no tā, kā mēs vērtējam kādu no lielajiem infrastruktūras projektiem, tad uh, tie uh, ir jāfinansē ārpus DFS budžete un arī ārpus elastības mehānisma, kurš varētu būt, jo pretējā gadījumā tas varētu novest pie tā, ka šie lielie infrastruktūras projekti de facto uh, vēl vairāk uh, atņem līdzekļus no viens A prioritātēm, kuras atbalsta šī komiteja. Un eh, pēdējā piezīme par šo atzinumu. Šeit ir runa arī par to, ka jāveido labāka pārvaldības sadarbības starp ES un dalību valstīm. Eh, un noslēgumā laika grafiks 21. maijā ir grozījuma iesniegšanas termiņš 12. Eh, pa dienu. Uh, 31. maijā ir paredzēts, uh, uh, ja jūs vēlaties, uh, tā tad jums vajadzētu iesniegt sākotnējos priekšlikumus pilotu projektiem līdz šim datumam, līdz 31. maijam, un to vajadzētu darīt pēc iespējas drīzāk, lai komisija vajadzības gadījumā var to komentēt sākotnēji. Mēs uh, īstenojām praksi, ka mēs atbalstām tikai tādus pilotu projektus, kurus komisija savā izvērtējumā vērtē kā pozitīvus un ļoti pozitīvus. Un ja projekti tiek iesniegti par vēlu, tad tas nebūs iespējams. Un tad 20. jūnijā šī komiteja varētu balsot par mandāta atzinumu un balsojums budžeta komitejā ir par mandātu trialogam par 2014. gadu budžetu ir paredzēts 27. jūnijā un balsojums plenārsēdē jūlijā. Pagājuši nedēļ mums bija konsultācijas ar ēnu referentiem un ar budžetkomitejas referenti, un viņa atbalstīja mūs šajās prioritātēs, kas tiek pausts šajā ziņojuma projektā, atzinuma projektā. Paldies, Butikāfer kungs, un tagad došu vārdu Jordānas kundzei, tautas partijas grupas vārdā, kamēr Rubik kungs nav ieradies, viņa viņu aizstās. Uh, Paldies! Rībig kungs man uh, lūdz izteikt viņa sakāmo, un Rībig kungs vēlētos uzsvērt trīs būtiskākos momentus. Pirmais saistīts ar to, ka sarunas par 14. gada budžetu ir ļoti sarežģīts, jo daudz gadu finanšu schēma 14. un 20. gadam vēl nav pieņemta. To jau jūs pats pieminējāt, Bitikoferkungs. Līdz ar to mēs nezinām, cik daudz naudas mums būs, nepiec, mums būs pieejams 14. gadam un kāda būs griesti, un tāpēc arī komisija uh, nebija spējīgi un diez vai būs spējīgi vienoties par 14. gada budžetu līdz, ga, līdz mēneša beigām. Rībīga kunga otrais eh, temat, mm, otrais ir par eh, apvārsnes 2020 programmu. Komisija ir ierosinājusi 18 miljārdu budžet, budžetu un pēc 8. 9 februārī notikušā samita dalību valsts pat ierosināja papildus taupības pasākums un iespējams, ka e, piešķirtais finansējums būs ap 17 miljārdiem. Rībiga kungs tomēr vēlētos redzēt pietiekamu, viņaprāt, adekvātu finansējumu, un viņaprāt, tas būtu no e, šim periodam līdz 22. gadam apvārsni 2020 vajadzētu atvēlēt 100 miljārdus. Un eh, itra komitejai noteikti ir jāuzstāj uz pietiekamu finansējumu arī kosme programmai, proti 5 miljārdi daudzgadu finanšu schēmā un attiecīga daļa 14. gada budžeta sadaļā. Es varbūt vēlētos piebilst vēl no savas puses, saka Jordānas kundze. Pirmais ir saistīts ar Erasmus programmu jo Erasmus programma ir tiešā veidā saistīta ar to, kā cilvēki uztver Eiropu. Tā no sabiedrības viedokļa raugoties ir ļoti svarīga. Un otrs - infrastruktūras projekti. Šajos projektos samazinājumi budžetā ir milzonīgi, un vēlētos jūs tikai brīdināt, ka infrastruktūra projekti, īpaši energoinfrastruktūra projekti iedzīvotājiem ir ārkārtīgi svarīgi. Un arī mums, ja mēs vēlamies īstenot mūsu uh, bez CO2 vai CO2 samazinājuma ideju. Vai nu mēs rodam adekvātu finansējumu, vai arī mēs vienkārši atsakamies no tā saucamās atogļošanas. Priekšsēdētājs, paldies! SND grupas vārdā Hercogs kundz lūdzu. Jā, es atvainojos, ka es e, nevarēšu runāt e, S un D grupas vārdā, jo es neesmu ēna referenta, un tomēr man būtu kas sakāms. Vispirms, protams, vēlētos sveikt Bitekoferu kungu par sasniegto, jo no budžeta viedokļa runājot, mums tomēr ir bijušas ārkārtīgi svar, svarīgas sarunas. Un es noteikti iesniegšu grozījumus, vai nu tie būs manā vārdā vai sociālistu grupas vārdā. Vispirmām kārtām vēlētos uzsvērt, ka mums ir jābūt ārkārtīgi nopietniem pārdomājot mūsu prioritātes vai pat ideju 14. gada budžetām. Vēlētos uzreiz ķerties pie otrā punkta. Proti, tas, ka padome ir samazinājusi vai vēl samazināt par 38 miljārdiem daudzgadu finanšu schēmu, komisija vēl nav neko teikusi, bet eh, komisiju mēs esam pateikuši, ka ja notiks jau kādas manipulācijas daudzgadu finansu schēmā, tad mēs neskatīsim to kā politisku prioritāti, bet gan mēģināsim vienoties. Padomas e, secinājumos par apvārsnes 2020 parādījās ideja, ka 13. gadam atvēlētā pētījumiem atvēlētā summa ir nepietiekama, un šobrīd uh, šīs programmas budžeta postenis ir citā e, pilārā. Tātad e, padoms e, piedāvātā ideja CIP ir jānoņem nos no komisijas summas, bet jāsaka, ka komisijas piedāvājums nav varbūt juridiski saistošs vai juridiski pamatots. Vēl bez tam uzskatu, ka mūsu sagatavotajā atzinumā būtu jāparādās tam, ka tā ir tikai un vienīgi padomas atbildība samazināt budžetu. Protams, parlaments piedalās budžeta apstiprināšanā, bet mēs nevaram radīt naudu. Nauda tomēr nāk no padomas. Un ja padome atsakās mūsu un arī savas apņemšanās nosekt, tad ko gan mēs tur varam darīt? Vēlētos griezties arī pie komisijas ar pamudinājumu, ka mums ir jāsagatavo plāns, kādā veidā mēs varam iegūt naudu elastības projektiem. Un tiešām ceru, ka mums izdosies papildus naudu vai vismaz paredzēto naudu atvēlēt apvāršana 2020 un pētniecībai. Tātad pirmais, kur ņemt naudu, otrais, kādā veidā finansēt projektus. Ja padome neakceptē budžeta taupības pasākumu ietvaros dažādus projektus, Vēl bez tam uzskata, ka 2012. gada budžeta izmaiņas, budžeta grozējumi, mēs beidzām gadu ar deficītu. Tāpēc e, noslēdzot 12. gada budžeta pirmajam pilāram, uh, ir ārkārtīgi svarīgi, lai nebūtu deficīts mums svarīgajos projektos, lai arī šo gadu mēs beidzam ar deficītu. Es nedomāju, ka mums vajadzētu akceptēt jau iepriekš paredzētu deficītu. Ja padomu vēlas to darīt, tad padomē ir jāuzņemas par to pilnu atbildību. Paldies! Uzskatu, ka ir paveikts nopietns un novērtējams darbs, un tiešām ceru, ka izdosies vienoties par 14. gadu budžetu un daudzgadu finansu schēmu. Vēl bez tam uz, uzskatu, ka mums ir jābūt ļoti, ļoti skaidriem nākot klajā ar saviem priekšlikumiem, budžeta grozījumiem, un uzskatu, ka mums ir jābūt ārkārtīgi striktiem attieksmē pret padomu, jo šobrīd nav labākais veids, lai viņi nāktu klajā ar idejām Excel grozījumu. Čičester. Čičester kungs lūdzu. Ak, nē, jūs nevēlaties? Tad prodīkungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Arī es vēlētos pateikties Bitikofer kungam par viņa sniegto atskaiti par patreizējo status quo. Es uzskatu, ka šo jautājumu izskatīt, ir nedaudz sāpīgi, jo es balsoju pret budžetu. Kāpēc? Tāpēc, ka man jau sākotnējā loģika un argumentācija nav pieņemama. Proti, ka budžets sastāv no procenta, kurš principā nav pieņemams nevienam. Tātad procents, kurš ir ticis pieņemts jau iepriekš, patiesībā jau sen, un kurš sastāda procenti no valsts IKP. Man ideja nav skaidra un pilnībā nepie, nepieņemama. Es vēlētos, lai mēs e, redzētu to visu apgrieztā secībā. Vispirms mēs pieņemam lēmumu par to, ko mēs gribam izdarīt, ko mēs obligāti varam izdarīt, un tad piemērotam budžetu. Specifiski varbūt šobrīd tomēr vēlētos pateikt par šīm budžeta sarunām sekojošo. Man e, ļoti problemātisks izskatās sastais punkts, jo sastajā punktā parādās ideja par to, ka e, šiem projektiem ir jātiek finansētiem ārpus daudzgad finanšu skēmas. Parlaments jau ir izteicies šajā sakarā proti, ka kādam būtu jābūt e, papildus finansējumam ārpus daudzgadu finanses schēmas. Tātad parlaments jau pats it kā ir pieņēmis lēmumu par to, ka vēl ir jābūt papildus finansējumam no šiem procentiem. Gutjēras kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, saka Gutjēras kundze. Es vēlējos vēl piebilst sekojošiem. Izskatās varbūt, ka mēs nevaram savilkt gals kopā un ka loģikas te nav nekādas, un tomēr, manuprāt, loģika šeit ir un liela. Ja mēs gribam naudu adekvāti izmantot, tad atcerēsimies, ka iepriekšējās daudzgadu finanšu schēmās un arī iepriekšējo gadu budžetos mums nav bijis skaidrs, kādā veidā mēs kontrolēsim naudas efektīvas izmantošanas eh, idejas un kādā veidā to kontrolēsim. Tas ir pirmais. Otrais par Erasmus programmu. Runājot godīgi, ir bijušas situācijas, kad eh, mēs esam mēģinājuši, kurās esam mēģinājuši ietekmēt lēmumus, kurus pieņem padome. Mēs esam mēģinājuši ieviest eh, obligātus eh, pasākumus, bet paraugoties uz Eiropas vēsturi, piemēram, ja ir programma, kurai ir finansējums, un, piemēram, šobrīd eh, tiek runāts par to, ka Erasmus beigs bezmaz darboties. Kāpēc Erasmus programmu nevarētu finansēt no eh, dažādiem citiem fondiem, struktūra fonda, kohēzijas fonda? Arī kosme programmu varētu finansēt no kohēzija fonda, jo daudzi reģionu un daudz uzņēmumu naudu varētu izmantot labāk un varbūt arī atbildīgāk, ja nauda nākt no kohēzijas fonda. Uzskat, ka cilvēkiem ir jādod iespējai izmantot smadzenes un savu radošumu. Jā, tāda liela projekta kā atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem, tos vajag atbalstīt, bet kā būs ar tehnisko atbalstu? Es varbūt vēlētos vairāk redzēt, lai mēs eh, daudz ciešāk un niansētāk padomāt par šādiem projektiem. Un tad es domāju, ka mums ir jārunā arī par lielāku kontroli. Paldies priekšsēdētā kungs, trīs piezīmes par trešo pantu. 2011. un 2013. gada griesti. Uh, Vai mēs varētu vienoties, ka sākot no šī brīža, runājot par budžeta aspektiem, mēs runāsim par maksājumu kredītiem, nevis par saistību griestiem. Es to precizēju, jo Lielbritānijas ministra prezidents vēlējos runāt par maksājumu kredītiem par 2014. līdz 2020. gadam, par šo periodu tātad. tad Šķiet, ka grūti mums eh, ir um, te vienoties īpaši par šo pārējais posmu no 2013. līdz 2014. gadam un runāt par maksājumu kredītiem. Es uzdodu jautājumu par maksājumu kredītiem, jo esmu referents. Eh, esmu referents eh, par septīto ietver programmu. Un vidējā posmā mums bija ļoti grūti turpināt trim pēdējiem gadiem līdz 2013. gadam mums bija 10 miljārdi katram gadam palikuši, kas bija mazāk nekā paredzēts. Tagad eh, līdz 1. jūlijam tiks eh, publiskot jauni dati, vai tie būs tie paši 10 miljārdi vai arī mazāka vai lielāka summa, un vai mēs varam runāt par maksājumu kredītiem, jo man konkrēts jautājums par 2013. gada maksājumu kredītiem eh, zinātnisko pētījumu jomā. Un tad par se sesto pantu. Es esmu apmierināts ar redakciju, bet nevajadzētu, lai šie izņē, izdevumi uh, smagi izdevumi, smagas investīcijas Galileo un Kopernikus ietekmētu budžeta dzīvotspēju. Mēs te runājam par um, investīciju kategoriju Eiropas Savienības budžetā. Mums ir uh, tātad kategorijas investīcijām un kategorijas funkcionēt spējai. Un, ja kaut kas ir jāfinansē ārpus DFS, tad politiski to varat interpretēt tā, ka šie līdzekļi nenāk no kopienas budžeta. Nu, mums jau bijušas līdzīgas problēmas, un līdz ar to pēdējā piezīme par septīto pantu - koordinācija dalību valstu un ES koordinācija ļoti labi, bet arī vietējais līmenis šeit jāatspoguļo reģioni, jo pie publiskiem izdevumiem mēs vēlētos mm, īpaši pētniecības jomā izmantot visus trīs līmeņus - Eiropas Savienība un reģioni. Reģioni Vācijā, Spānijā, tātad vēlamies trīs līmeņus, kur īstenot šo koordināciju, kas, protams, ir nepieciešama. Paldies! Uh, Paldies, Odī kungs. Tad bija jautājumi, kas tika uzdoti komisijai, ko Odī kungs uzdeva, bet nav uh, neviena pārstāvja no um, budžeta ģenerāldirektorāta, un tāpēc mēs lūgtu sniegt raktisku atbildi. Un tagad būtu kā par kungam vārds uh, apkopojumam. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties kolēģiem par komentāriem, Man šķiet, ka ir šeit eh, kopīgs viedoklis starp visām politiskajām grupām, proti, ka jābūt striktākiem un vairāk jāstrādā pie tā, lai virzītu uz priekšu prioritātes, par kurām esam vienojušies jau ilgu laiku. Bet jautājums ir, kā mēs varētu tiešām uh, darīt to, ko mēs runājam. Tātad runāt par striktāku rīcību nav pietiekami. Un pirmā izdevuma kategorija, pirmā izdevuma kategorija uh, maksā šo te uh, maksu par to, ka šajā parlamentā nav pietiekami spēcīgs pētniecības un attīstības uh, lobijs, uh, agri un regi lobby ir daudz spēcīgāki, un uh, pētniecībai un attīstībai uh, E, nav tik spēcīgs lobijs, un padomē ir tieši tas pats, un tas ir šī visa rezultāts. Un līdz ar to es domāju, ka ja mēs tiešām vēlamies e, striktāk rīkoties, e, tad mums ir jārīkojas tiešām ļoti drosmīgi. Piemērs. Rubika kungs runā par pieciem miljārdiem kosmēji. Tas ir lielisks mērķis. Liberāļi tautas partija un mūsu grupa esam vienojušies par to visu sarunās par kosme. Kroicman kunga vadībā jau tas pirms vairākiem mēnešiem notika, bet tad mums trilogā tas ir arī jāpanāk. Mums ir jāpanāk, ka padomis saprot, ka trilogam nebūs galīgais rezultāts, ja viņi šeit nepiekāpsies. Šobrīd mēs vedām sarunas par to, vai panāksim vismaz 60% eh, finanšu instrumentam tagadējā portfeļa ietvaros, kas jau ir ļoti pieticīga prasība, un pat to padomu nav gatavu izpildīt. Nu labi, eh, prasīsim vairāk, bet eh, tur mums ir jābūt striktākiem, uzstājīgākiem. Uh, Nevis tikai par to jārunā, tas nozīmē, ka mums ir jāmaina ātrums un pieeja trialogā. Ja visi ir gatavi to darīt, tad darīsim to. Un ceturtā piezīme. Es nekādā ziņā nepiekrītu uh, Rubika kunga prasībai 100 miljoniem apvērsnes 2020. Tās nav sarunas starp arotbiedrībām un uh, Uh, uzņēmumiem, kur ir augsts prasības sākumā un tad kaut kā tiek panāts kompromiss kaut kur pa vidu. Es domāju, ka ja mēs tiešām vēlamies uh, uh, palielināt uh, līdzeņus, tad mums vajadzētu pieturēties pie sākotnējā skaitļa, ko piedāvāja komisija. Tas bija 80 uh, par to uh, izteicās komisija, ir patie uzticami dati, kas uh, Eh, to visu pamato šo summu, bet vienkārši pasīt vēl vairāk eh, bez jebkāda pamatojuma, tas ir tā um, muļķīgi. Manuprāt, mums nevajadzētu tā rīkoties. Paldies! Liels paldies! Kā jau Butikofer kungs eh, teica savā ievadrunā, tad grozījuma iesniegšanas termiņš ir otrdiena. diena. 21. maijas 12. un pilotu projektu priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir piekdiena 30. Jā, lūdzu. Vai es varētu izteikt piezīmi par to, ka nav klāt komisijas pārstāvis, kas varētu piedalīties mūsu dialogā? Manuprāt, tas nav adekvāts veids, kā komisijai rīkoties. You may. Jā, jūs varat izteikt šādu komentāru, un es jūs pilnībā atbalstu. Un tas noteikti tiks nodots komisijai šī piezīme. Paldies! Piektais darbkārtības punkts - mikroģenerācija, ko ir e, inicējusi Judita Merkisa, Merkisas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Ko mēs esam redzējuši šajā sasaukumā? Pirmkārt, es domāju, ka mēs būtu varējuši darīt vairāk, lai veicinātu dažādus energoražošanas veidus un lai stimulētu pilsoņus. Mums ir dažādas stratēģijas 13 un 15 gadām, bet nav vēl bijuši pārāk daudz likumdošanas priekšlikumu. Un es ceru, ka komisija un komisārs uh, šī sasākuma laikā sapratīs, ka dažkārt, uh, lai panāktu efektīvu rezultātu, nav nekas liels pat jāpiedāvā. Un uh, daudzi mazie energoražotāji varētu dot tiešām būtisku ieguldījumu. Bet mēs vēl nezinām, protams, vai tas, ko es saku, ir patiesība, jo um, mazā apjoma enerģijas ražošanas kapacitāte uh, jau nav vēl izpētīta un joprojām nav varbūt pilnībā izmantota. Lai izmantotu um, mikroenerģijas ražošanas uh, iespējas, mums vajadzētu vispirms paraudzīties, uh, kāds ir potenciāls un kādi ir šķēršļi, uh, kas traucē attīstīties mazapjoma enerģijas ražošanai. Tāpēc esam uzdevuši um, Mm, mutisku jautājumu par tā saukto mikroražošanu, tātad maza apjoma enerģijas ražošanu plenārsēdē. Esmu sastādījusi nelielu ziņojumu, lai jau uh, ieliktu pamatu šim jautājumam. Un pirmkārt, es gribētu, lai tiktu veikts pētījums par to, kāda ir kapacitāte maza apjoma enerģijas ražošanai. Ražošanai proti tehniski jautājumi jāatrisina, vai tīkls ir uh, um, gatavs uh, pieņemt šos mazos ražotājus, uh, kuri bieži vien nav sinhronizēti ar augstsprieguma plūsmām, kos, ko izmanto lielāka enerģijas ražotāji. Tātad te ir daudz tehnisku problēmu. Un, um, um, ir arī jautājums, vai tas ir Eiropā ir izsnēns jautājums. Un tad, ja mēs runājam par energo napadzību, mēs zinām, ka daudzi uh, cilvēki, kuri īrē savus mājokļus, eh, eh, nepārvalda pārāk labi savu enerģijas eh, rēķinu, enerģijas patēriņu, ja viņi varētu saskarties ar stimuliem, ražot savu enerģiju paši, tad šī aina varētu būt pilnīgi atšķirīga. Piemēram, Grieķijā un Itālijā, kur ir uh, liela solārās enerģijas kapacitāte, tā netiek uh, pilnībā izmantota. Mēs redzam, ka ir virkne šķēršļu, daudzi ir uh, vietēji, daži ir nacionāli, bet arī Eiropas līmeņa šķēršļi. Un uh, to tiešām varam redzēt tādos tehnisko jautājumos kā tīkla pieejamība, bet arī enerģijas politika dalībvalstīs un arī nodokļu stimuli uh, Uh, vai pat negatīvie stimuli pastāv, un uh, šī iniciatīva lielā mērā arī papildina uh, Buzeka ziņojumu par iekšējo enerģijas tīklu, par tī, iekšējo enerģijas tirgu. Ir ļoti svarīgi, lai mazie energoražotāji varētu investēt tīklos un veidot viedos tīklus, un ir ļoti svarīgi arī uh, lai mēs varētu atbalstīt vietējās iniciatīvas un paraudzīties, vai šī mikroražošana vai eh, nedaudz lielāka apjoma ražošana um, būtu iespēja, ko varētu izmantot un atbalstīt. Un visbeidzot, gan komisija, gan dalību valstīm vajadzētu daudz aktīvāk iesaistīties, eh, atbalstot mikroražošanu, uh, un uh, dot tai vietu nākotnes Eiropas energoresursu struktūrā. Es esmu sadarbojusies jau ar virkni kolēģu un labprāt sadarbošos ar visiem jums, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. maijs. Thank you very much. Lielas paldies. Jo labāk kungs paturpinās. Nē, jūs nerunāsies? Jūs nerunāsiet, tad Fionas kundze lūdzu. Paldies! Un paldies Juditei Merkisei par šo iniciatīvu. Zinu, ka tas viņu nodarbina jau kādu laiku. Ļoti labi, ka mikroražošana nonāk mūsu uzmanības centram. Mēs daudz runājam par atjaunīgu enerģiju kopumā. Tā ir vairākas priekšrocības. Tā ir ārkārtīgi efektīva. To viegli patērēt vietā, kur enerģija tiek ražota. Ja izmantojat enerģiju jūsu mājā, tad visizdevīgāk ir to arī saražot turpat jūsu mājās. Un um, tāda enerģija jums arī izmaksās vislētāk. Ja cilvēki nevar atļauties sākotnējo investīciju, piemēram, saules eh, baterijas eh, salikt uz jumta, fotoelementus, tātad, tad um, mums šiem cilvēkiem jāpalīdz. Mums uh, jādomā par resursiem, kas mums ir mikro ražošana šeit var uzlabot kopējo energo bilanci. Jūs māja ražos jums enerģiju pat eh, jūsu prombūtnes laikā. Un eh, enerģija tiks saražota un ienāks kopējā tīklā. Mikroražošana ir arī svarīga kopienam. Tam ir citu starpā arī sociāli iemesli šādi kopienas ciešāk sadarbosies un cilvēki apzināsies energoefektivitātes priekšrocības. Arī manā pieredze, manā vēlēšanu apgabalā to pierāda. Mikroražošana ir kaut kas, kas cilvēkus ļoti interesē, jo šādi cilvēki var pašiem, pašu spēkiem mazināt siltumnīca efektu gāzu izmešus. Bet ir vēl viena lieta, kur mans uzskats atšķiras no Merkes kundzes viedokļa. Vai mums būtu nepieciešama likumdošana šeit? Man šķiet, ka vissvarīgākais ir aplūkot, kas mums jau ir. Īpaši pie atjaunīgas enerģijas direktīvas, kas datēta ar 2009. gadu un īstenot visus pasākumus. Tad vēl dažas lietas būtu izdarāmas ar administratīvajām procedūrām un piekļuvi pie kopējā tīkla. Nesenajā komisijas paziņojumā tika ziņots par deficītiem šajā jomā, kas joprojām turpina pastāvēt. Nepieciešama politiska griba, lai šīs barjeras pārvarētu. Mēs runājām arī par eh, stimulu schēmas pārskatīšanu. Tad nevajadzētu visu uzmanību vērst eh, schēmām, kas notiek Ziemeļjūrā vai Spānijas dienvidos, bet vajadzētu atcerēties arī šīs mazās mājasāmniecības un tur arī paredzēt attiecīgus stimulus. Un tad eh, par īstenošanu runājot, pat ar skaitītājiem varētu palīdzēt, jo pagaidām energoapgādes uh, uzņēmumi negarantē mājas uh, saimniekam pilnu, uh, pilnā mērā skaidru ainu par viņa patērēto elektroenerģiju un viņa ietaupīto elektroenerģiju. Dažreiz tas tiek vienkārši sadalīts paušālā veidā, un um, tās mums noteikti ir jāuzlabo. Un paldies, Praudīkungs! Paldies priekšsēdētājiem! Paldies, Merkīs konzīti īpaši! Par šo iniciatīvu kas ir um, ārkārtīgi svarīga un vis, visādā ziņā piekrītu kopējai pieejai, bet man jāpiebilst vairākas lietas, kas izriet no manām saistībām cīņā pie klimata pārmaiņām. Katrs um, mūsu, mūsu zemes, uh, mūsu planētas uh, kvadrātmetrs ir um, jāizmanto efektīvāk. Un citādi mums būs ļoti nopietnas vīdes problēmas. Un mikro uh, ražošana mums noteikti šeit palīdz, jo mikro ražošana dod mums pozitīvu attīstību un pozitīvu saikni starp enerģijas ražošanu un uh, vidas ainavām, piemēram, tekoši notekūdeņi. Mēs uh, varam parūpēties par to, ka tie ūdeņi vienkārši tiek uh, kaut kur apglabāti, bet uh, arī šo tekošu ūdeņu potenciāls, piemēram, enerģija, dinamika, tiek pilnā mērā izmantots un kalpo kādam mērķim. Tieši tāpat biomasu lauksaimniecības jomā var izmantot. Šādi arī var ražot vairāk enerģijas, un tas nāks par labu tam pašam lauksaimniecības sektoram. Tātad mūsu daba, vide jāskata paralēli mūsu stratēģijai, enerģijas ražošanai un resursu izmantošanai. Un šādi mums tiešām izdosies katru kvadrātmetru racionāli izmantot. Tad mēs varētu arī šo enerģiju nodot tālāk un mikroražošanai šeit noteikti ir liela loma. Skaitļi, par kuriem runājam, ir ļoti lieli. Ražošanas vienībām mēs arī runājam par ģeneratoriem. To visu mēs varam izmantot. un tā būtu Tas būtu drošs enerģijas avots, un tas uzlabot arī kopumā mūsu infrastruktūru. Paldies, nākamā runātāja. Pateicos par iespēju izteikties. Paldies Merkīs kundzi par interesantu ziņojumu. Jūs varētu tuvāk mikrofonam runāt. Jā, noteikti. Tātad. Apsveikumi no manas puses Merkis kundzi un dažas piebildes. Tas nav tikai par MVU sektoru, ne tikai par nabadzību, bet arī par uh, atpūtas laiku parkos, uh, dabas rezervātiem, kur grūti iedomāties energotīklus un uh, energo vadus vai naftas vadus. Līdz ar to mums jāpaturprātā dabas aizsardzība un mikroražošana var palīdzēt dabu ilgtspējīgi pasargāt. Manā valstī mikroražošana, mikroapreikojums, īpaši gāzes apgādī, tiek plaši izmantots Manā vasarnīcā man ir arī platjosla, internets, bet es joprojām nevaru pieslēgties gāzes eh, tīklam. Līdz ar to es nevaru gūt labumus no mikroražošanas, un ir pienācis laiks to mainīt. Par likumdošanas jautājumu mums jāsasaista šie dokumenti ar Jerži Buzeka dokumentiem par eh, iekšēju tirgus potenciālu gāzes sektoram un enerģētikas sektoram. Mums jādiskutē kopīgi par abiem ziņojumiem. Mums vajadzētu runāt arī par to, kā mikroražošanu iekļaut um, kopējā ainā. Nu, parunāt par attāliem reģioniem, par piekluvi tajos. Nu, būtu ļoti labi, ja, ja mēs šādu sadaļu varētu iekļaut. Paldies, Odīkungs. Ļoti ātri. Vispirms uh, apsveicu Merkis kundze. Jūs varat jūsu mikrofonu izmantot nevis uh, kaimiņa mikrofonu. Jā, protams. Apsveikumi Merkis kundzei. Tas tiešām atspoguļo Eiropas mēroga stratēģiju, un um, tad izskanēja doma par mikrocentrāli enerģētikai. Šķiet, ka šī doma jau tika izdiskutēta, bet uh, tika atlikta tāpēc, ka ir daudz kalnu reģionu Eiropas Savienībā, bet šīs uh, eh, hidroelektrostaciju centrālas varētu tiešām atrisināt šo reģionu problēmas. Ja mēs varētu arī atrisināt uh, ūdens organismu aizsardzību, proti zīvis. tā būtu ļoti svarīga Eiropas Savienības mēroga politika. Bet, Merkies kundze, ko jūs domājat par mikroražošanas definīciju? Jūs atcaucāties uz e komisāra Eitingera uh, kungu, viņš runāja par ēku spēkstaciju. Bet šķiet, ka mēs te runājam par kādu ēku. Bet īsnībā Šis ir daudz plašāks eh, projekts, eh, kur runa būtu par vēju, par eh, ūdeņiem, par plašāku energo pakotni. Līdz ar to varbūt varētu paplašināt definīciju šādā gaisotnē. Paldies komisija. Vai jums būtu kas sakams? Paldies priekšsēdētājiem un paldies Merkels kundze par šo ziņojumu, par to, ka piesaistījāt uzmanību mikroražošanai. Komisija piekrīt, pagaidām par to nav atsevišķas likumdošanas, bet tas nenozīmē, ka šī joma ir aizmirsta. Jo daudzos tiesību aktos, kas mums ir pār enerģētiku, kaut kas izskan par mikroražošanu. Es varu jums atgādināt par dažiem no tiem, kaut arī daži jau izskanēja diskusijas laikā. Visu pirms, protams, direktīva par atjaunīgu enerģiju, runājot par mikroražošanu, mēs plaši runājam par atjaunīgās enerģijas uh, iegūšanas tehnoloģijām, par PV paneļiem, par fotoelementiem, par uh, siltumsūkņiem, par uh, vēja turbīnām, par ģeneratoriem cilvēku mājās, par visām šīm iekārtām, un to nu, aplūko atjaunīgās enerģijas direktīva un arī veicināšanas sistēma, kas stājusies spēkā līdzās uh, sastošiem mērķiem, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam. Tāpat šajā direktīvā runa ir par prioritāro piekļuvi tīklam, energotīklam, par pienākumiem dalību valstīm mazināt administratīvās barjeras. Tas viss arī skar mikroražošanu un ir ļoti būtiskas lietas. Otrakārt, iekšējā tirgus likumdošanā mums arī ir būtiski elementi, kas skar mikroražošanu. Šobrīd attīstām tīkla kodeksu, un uh, tas būs svarīgi mikroražošanas sektoram. Tas ietekmēs enerģiju, kas uh, tiks ražota mikro iekārtās. Un tad arī Merkīs kundze daudz uzmanības veltījusi sadales sistēmu operatoriem, un par to arī runa ir iekšē tirgus direktīvām. Un mums ir likumdošana, nav, tā nav tik stingra, kādu būtu gribējuši, bet tāda mums ir. Un tad, protams, mums ir energoefektivitātes direktīva, kur ļoti būtiski aspekti veltīti mikroražošanai, piemēram, mikro CHP. Tas pārēdz pienākums dalībvalstīm veicināt šādu tipa enerģiju. Un tad ir, ir pienākumi attiecībā uz skaitītājiem. Uh, Kaut arī šeit eh, arī noteikumi nav tik stingri, kādus būtu gribējuši. Tātad inteliģentu skaitītāju ieviešana, bet tas vismaz ir minēts, un tas ir būtiski mikroražošanai. Un to visu ņemot vērā, mēs, protams, piekrītam, ka ir jārunā vairāk par šiem lietām. Mēs aplūkosim rekomendācijas, kas izskanēja, un aicinājumus komisijai. Šīs rezolūcijas ietvaros mēs noteikti esam gatavi atzīt, ka mikroražošana spēlēs aizvien lielāku lomu. Mēs aplūkojam arī posmu pēc 2020. gada, bet, protams, arī laiku pirms 2020. gada, bet arī uh, programmu laika periodam pēc 2030. gada. Tā kā uh, jautājums tiešām ļoti relevants. Un paldies vēlreiz, ka cēlāt gaismā šo jautājumu, jo komisiju šī lieta tiešām ļoti interesē. Paldies! Vai referents vēl ko vēlētos teikt? Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies arī kolēģiem un paldies komisijai par viņu ieguldījumu. Vēlētos tiešām pateikties visiem, kuri ar deksmi piedalījās šajās debatēs. Piekrītu Holas kundas teiktajam, proti, iespējams, ka mums nav nepieciešams jauns likumdošanas akts, un tāpēc es vēlējos uzsvērt šo ārkārtīgi specifisko aspektu par to, ko mēs darīsim ar energo piegādi nākotnē Eiropai. Uh, Eiropas komisija jau to pieminēja, vai mums tiešām ir nepieciešams zināt, vai likumdošanā ir plaisas, kuras būtu nepieciešams aizlāpīt, vai arī likumdošanā viss jau ir atrunāts, lai atbalstītu enerģijas ražošanu mazos apmēros, jo tas noteikti ietekmēs enerģijas nākotnē Eiropā. Tāpēc es eh, to jau pieminēju, bet es tomēr vēlētos redzēt, un ziņojumā to jau arī iekļaušu, uh, izpēti par to, vai mums ir nepieciešama jauna likumdošanas akta vai nē. Bet eh, iespējams, ka procesā mēs eh, gūsim jaunas idejas par to, ko darīt ar likumdošanu un vai iespējams to, vai vajadzīgs to mainīt vai nē. Prodīkungs vēlētos jums pateikties, tas pats arī Odīkungam paldies par to, ka jūs uzsvērāt mazo elektrostaciju ieguldījumu šajā darbā. Tas ir ļoti interesants projekts. Nicā ir šādi projekti, un es jums piekrītu. Tas ir ārkārtīgi interesants skatījums uz energo ieguvi Eiropā, bet patiesībā mēs nezinām, kā tas tālāk attīstīsies. Paldies, Hercogs kundzei, par jūsu izteikto atbalstu man, un es jums piekrītu, ka uh, ja mēs vēlamies saglabāt gan neskartās dabas teritorijas, gan arī, gan arī piedāvāt enerģijas piegāda arī tiem, kuri dzīvo augstsprieguma līnija tiešā tuvumā, arī tiem mums ir jāpiedāvā enerģijas iespējas avoti, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka Eiropas enerģijas nākotne ir jārisina reģionālā līmenī. Vēlreiz eh, vēlētos pateikties komisijai, kura pieminēja energoefektivitātes regulu. Tie bijām mēs, parlaments, kur runājām par labāku enerģijas izmantošanu, par viedajiem skaitītājiem. Uh, īpaši vēlētos uzsvērt to, ka tā ir ārkārtīgi svarīga likumdošanas daļa, un mani ļoti lielā mērā iepriecināja tas, ka jūs izsakat atbalstu šādām idejām. Paldies! Prieksēdētājs! Paldies Merkis skundzei! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. mājas, pulkstens 12. dienā. Tātad par mazo elektrostaciju ziņojumu. Nākamais darba kārtības punkts ir autortiesību un blakustiesību kolektīvais pārvaldījums un muzikālo darbu tiešsaists izmantošanas tiesību daudz teritoriālā licencēšana iekšējā tirgū. Berlinger kungs ir referents, dod vārdu jums lūdzu. Grazie. Paldies, prieksēdētāja kungs! Tātad eh, mēs esam sagatavojuši atzinumu, es esmu sagatavojis atzinumu, un juri komiteja ir atbildīgā, un Galaukungs ir atbildīgais juri komitejā. Mēs esam ļoti ilgi gaidījuši šo ziņojumu, jau iepriekšējā sasaukumā tika organizēta vesela virkne uzklausīšana un parādījās idejas par to, kā sakārtot autortiesības un blakus tiesības. Jāsaka, ka sabiedrības interese ir pieaugusi būtiski par tiešsaistes izmantošanām un tā saucamās digitālās, mūzika, digitālās mūzikas pārdošana, dalīšanās ar failiem šobrīd ir ļoti lielā apjomā. Jāsaka, ka mēs Eiropas likumdošanā pat neesam tuvu, lai sakārtot šo jomu, kas attīstās eksponenciāli. Mums Eiropas Savienības līmenī šobrīd pat nav adekvātas iestādes, kas to varētu sakārtot. Tāpēc eh, mēs pēdējā laikā ļoti daudz esam diskutējuši par to, ko darīt, un ideoloģisko vildzienu ir ļoti, ļoti daudz. Ir tādi, kuri uzskata, ka liberalizācijai tirgu būtu jābūt pilnīgai, pilnībai, un ir arī tādi, kuri pilnībā aizstāv mūziķu tiesības un iestājas par to, ka īpašuma autortiesībām ir jātiek atmaksātām pilnībā un par katru mūzikas faila bitu. Bet uh, tas tomēr nav atvieglojis mūsu darbu. Ja mēs vēlamies eh, sagatavot likumdošanas aktu, kurš nebūtu ideoloģiski ietekmēts, bet gan leģitīmi atrunātu abu iesaistīto pušu tiesības, tad mūsu uzdevums nemaz tik viegls nav. Kvantitatīvās tiesības un to daudzšķautnības atrunāšana prasa milzīgus eh, informācijas daudzumu apstrādes, apstrādes iespējas, un mums līdz šim pat nav iespējas, nav izdevies definēt to, ko mēs vēlamies. Šobrīd komisija pēc mūsu gadiem ilgušiem pamudinājumiem beidzot ir sagatavojusi likumdošanas priekšlikumu. Ideju, kurš pozitīvi atsaucās uz jau mūsu iepriekš izteiktajām idejām. Mēs runājam par direktīvu autortiesībām. Mani komisijas priekšlikumā priecē tas, ka komisija reāli skatījusies uz lietu kārtību. Ja mēs vēlamies šo direktīvu pieņemt, tad noteikti būs jārunā par autortiesību kolektīvo pārvaldojumu, pārvaldījumu. Tādā veidā mēs eh, labāk varētu sakārtot digitālās mūzikas sektoru Eiropā. Arī pirmā direktīvas daļa ir ārkārtīgi svarīga, jo tajā runa iet par eh, tā saucamajiem bezmaksas mūzikas failiem un publisko pārvaldību. Daudz teritoriālā licencēšana iekšējā tirgu ir jāatvieglo, tāpēc ITRE komiteja un ITRE komitejas vārdā es uh, esam sagatavojuši atzinumu, bet mēs vēlējāmies nedaudz e, savādākā gaismā paskatīties uz autortiesībām, proti jūrī komiteja dara to no tiesiskā viedokļa. Mēs ITRA komitejā vēlējāmies vairāk uzsvaru likt uz e, daudz teritoriālo licencēšanu, ekonomiku, iekšējo tirgu, tirgu tiešsaisti. Uh, Šobrīd eh, tiešsaistē ir pieejama ļoti, ļoti daudz pakalpojumu, un neaizmirsīsim arī to, kas notiek trešajās valstīs. Tur vispār viss ir nesakārtots, un cilvēki visbiežāk griežās tieši pie šādām lapām. Es tiešām ceru, ka parlaments no savas puses sakārto šo jomu, un no tiesas ceru, ka mums tuvākajā laikā izdosies uh, veicināt digitālās ekonomikas attīstību Eiropā, jo digitālā ekonomika ir viens no Eiropas turpmākas ekonomiskas attīstības stūrakmeņiem. Un, protams, esam gatavi arī turpmāk debatēt par autortiesībām un blakus tiesībām un ceru, ka šī direktīva, ka to izdosies pieņemt šajā sasaukumā. Un tomēr ceru, ka sarunas un arī autortiesības sakārtojums būs konstruktīvs Vēlētos uzsvērt, ka likumdošanas pieņemšana šajā jomā ir steidzama, un vēlētos redzēt parlamenta došanos vēl solīt uz priekšu, jo autortiesību sakārtošanai un e, digitālajam tirgum ir jātiek labāk saistītiem, un visas iesaistītās puses ir ieinteresētas pēc iespējas labākā atrasinājumā. Priekusēdētājs, paldies referentam! Un tagad EPP grupas vārdā dod vārdu Kolkungam. Holskundzei. Korholskundzei atvainojos. Jā, vispirmām kārtām vēlētos uzsvērt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs runājam un pieņemam šo direktīvu. Kā jūs zinat, tas ir pirmais mēģinājums Eiropas līmenī sakārtot kolektīvo pārvaldījumu daudz teritoriālo licencējumu. Līdz ar to direktīva komisijas sagatavotā ir ļoti e, veiksmīga un EPP atbalsta šo ideju. Esmu ārkārtīgi priecīga, ka Berlingen kungs itre atzinuma sagatavotājs vēlas atrunāt pilnīgi visu kolektīvo pārvaldījumu un ka ir jāatrunā gan tie noteikumi, kas attiektos uz trešajām valstīm, gan arī uz e, daudz teritoriālo licencēšanu. Viena no lielākajām manām bažām attiecās uz vienu no atzinumu detaļām, jo uzskatu, ka pastāv milzīgs pārlieku liels regulācijas risks, un tomēr to ir atzins arī pats referents. Līdz ar to šeit mēs esam uz vienādiem pamatiem. Itra grozījumi ir pārdomāti. Vēlētos izteikt komentārus par vairākiem punktiem. Tas, ka direktīvā tiek runāts par reālo lietu stāvokli dalību valstīs, jau ir apsveicami. Dažās valstīs, dažās, dažos punktos, kuros runa iet par kolektīvo pārvaldījumu un par licencēšanu trešajās valstīs, varbūt tiešām ļaus eh, aizsargāt mazos un vidējos uzņēmumus un to darbību iekšējā tirgū. Un tomēr ir vairāk jautājumu, kurus varbūt vajadzētu niansētāk diskusē, diskutēt. Proti, kā risināt strīdus jautājumus blakus tiesībās un ko darīt ar patērētāju, ja patērētājs un klients nesaņem viņa nopirkto pakalpojumu. Vienlaicīgi mums vajadzētu efektīvi atrisināt strīdu risināšanas mehānismus un atrisināt to pēc iespējas vairāk. Balstoties uz šiem apsvērumiem, balstoties uz konsultācijām, es vēlētos iesniegt vairākus grozījumus. Vispirmām kārtām, atzinumā ir jāiekļauj tas, ka priekšnoteikumi attiektos uz dalību valstīs esošo kolektīvā pārvaldējumu jurisdikciju. Tas ir īpaši svarīgi manas valsts Somijas gadījumā, kur kolektīvais pārvaldījums šobrīd darbojās tādajādi, ka viss ir sakārtots kolektīvajā pārvaldījumā, un ja direktīva to kaut ko mainīs, tad eh, arī Somijā būs jāmaina sava, sava pārvaldības forma, bet tas ir pretrunā subsidiaritātes principam. Uh, Vēl bez tam es vēlētos iesniegt eh, dažus grozījumus par sekojošiem aspektiem. Nesmu vēl pati sev um, noskaidrojusi, kādā veidā es iesniegšu šos grozījumus, bet tā saucamās ekskluzīvās tiesības un ekskluzīvā licencēšana diez vai veicinās caurskatāmību, un es iestājos par caurskatāmību. Uzskatu, ka ir kolektīvajā pārvaldījumā jāparedz doma ieņēmumus adekvāti izdalīt visiem autortiesību turētājiem konkrētajā finanšu gadā. Tas ir vairāk grāmatvedības jautājums, bet tas ir saistīts arī ar caurskatāmību. Cits ārkārtīgi svarīgs jautājums ir saistīts ar to, kādā veidā patērētājs izmanto kolektīvajā pārvaldījumā piedāvātos mūzikas darbus. Kā jau iepriekš teicu, es vēlētos iesniegt grozījumu, kurā patērētājs nevarētu neliederīgi izmantot strīdus risināšanas sistēmu. Un eh, tam visam būtu jābalstās uz objektīviem kritērijiem. Papildus vēlos uh, iesniegt vēl pāris grozījumus, bet pie tiem šobrīd nepieskat, nepieskaršos. Paldies Korhols kungam, kundzei, saka priekšsēdētājs, tagad Kroisman kungs. Paldies priekšsēdētāji ar šo priekšlikumu par kolektīvajām tiesībām un licencēm mūzikai internetā ir skādāts labs komisijas priekšlikums, kas dod būtiski vienoto vērtību pilsoņiem. Mēs visi zinām, kāda ir situācija. Uh, Eh, mūzikas un eh, video portālos eh, bieži vien nevar piekļūt no ārzemēm, un tas ir būtiska problēma iekšējā tirgū tiešsaistes mūzikas dienestu jomā arī vēl ir daudz kas uzlabojums, un to var panākt ar komisijas priekšlikumu. Un līdz ar interneta attīstību ir um, aktualizējies arī autortiesību jautājums. Un uh, ir jāatveras jaunajiem mēdījiem, ir jāatver jauni tirgi. Un ir labi, ka konkurence noved pie tā, ka uh, notiek orientēšanās uz pakalpojumiem un tiek uh, veikts investīcijas inovatīvos pakalpojumus. Un ir arī jādod eh, lietotājiem attiecīgais labums. Eh, un, piemēram, eh, bieži vien tiek atlīdzība izmaksā tikai pēc vairākiem gadiem, un tāpēc būtu jārīkojas tā, lai būtu caurskatāmība un tiesība īpašnieki arī varētu līdz lemt. Un uh, varbūt, ka nevajag visu līdz uh, galīgai, de, uh, galīgam sīkumam noregulēt. Un dalībvalstīs ir atšķirīgas situācijas, un mums vajadzētu pieņemt noteikumus tikai tur, tas, kur tas ir absolūti nepieciešams. Ziņ, referenta ziņojums daudzos punktos iet pareizajā virsienā, runājot par izņēmumiem. Uh, Mazām, mazām sabiedrībām būtu jāpanāk eh, elastība un ir jābūt taisnīgiem nosacījumiem, taisnīgām cenām. Eh, ir jābūt arī jutiskajai noteiktībai, lai nodrošinātu konkurenci, kas ir mūsu visu interesēs. Komisijas priekšlikumā uh, ir priekšlikums izmantot objektīvus kritērijus. Uh, Jā, ir dažādi kritiski punkti, bet es domāju, ka mēs panāksim labu uh, vienošanos uh, par šo atzinumu projektu. Paldies! Danke sehr. Lielas paldies! Um, thank you, Chair. Um, we, uh, from... Anders Dauters kundze. Mēs no zaļajiem uh, atbalstām referenta priekšlikumu Mūsuprāt, viņš ir pieskāries daudziem uh, svarīgiem direktīvas jautājumiem. Mēs arī esam apmierināti ar komisijas priekšlikumu. Ir skaidrs, ka kolektīvo tiesību pārvaldības jomā mums, uh, un kā jau liberāļu kolēģi teica, mums ir vajadzīgas uh, tādas sabiedrības, kas orientētos vairāk uz pakalpojumiem. Un, un um, No zaļo puses mēs eh, tomēr gribētu iesniegt grozījums, lai uzlabotu eh, Berlingera konga eh, atzinumu projektu. Mēs piemēram, gribētu paredzēt autoriem iespēju izslēgt individuālus atsevišķus darbus no kopējām licencēm, proti, ka viņi var uh, Uh, izmantot, zinām, elastību attiecībā uz savām autortiesībām. Mēs uh, arī gribētu iesniegt grozījumus par caurskatāmības prasībām, um, pārējot no 18. uz 19. pantu, kas attiecas uz uh, šīm kolektīvajām pārvaldību sabiedrībām. Uh, Mēs uzskatām, ka muzikālo darbu tarafiem jābūt objektīviem, balstītiem uz standartiem, un mēs iesniegsim grozījumus, lai nodrošinātu, ka šādi standarti tiek izmantoti, nosakot eh, autotiesību maksu. Un arī juridisko lietu komitejā ir bijušas daudz diskusijas par eh, pakalpojumu direktīvas piemērošanu vai nepiemērošanu. Uh, No zaļo puses mēs uzskatām, ka pakalpojuma direktīva ir piemērojama attiecībā uz uh, kolektīvo pārvaldību sabiedrībām. Un uh, tas attiecas vairāk uz autortiesībām, nevis uz uh, tiesību kolektīvo pārvaldību. Es labprāt savarbošos ar citiem kolēģiem. Uh, šajā jautājumā, un es domāju, ka mums būs auglīgas diskusijas. Paldies! Thank you very much! Paldies! Un tagad vārds komisijai. Thank you, Mr. Chair, and, uh, uh... Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos vispirms pateikties um, referentam par šo darbu un ēnu referentiem arī pateicos visiem, kas piestrādājuši pie šī teksta projekta. Vēlos atkārtot uh, to, ko teica jau Berlinger kungs un pārējiem. Nepieciešams pēc iespējas ātrāk pieņemt šo direktīvu. Par to runa parlamentā ir jau labu laiku. Tagad uh, komisijā ir nākusi klājā ar priekšlikumu ar eh, laiku, kas parlamentam nepieciešams, lai noslēgtu šo likumdošanas dosjē. Tieši tik daudz laika parlamentam vēl ir. Un mums jāturpina eh, diskusijas sadarbības eh, garā. Tieši tā kā tās ir aizsākušās. Padome arī nāk pretī. Uh, īrijas prezidentūra gatava tikties un skatīt pārskatīto priekšlikumu. Un mēs saskatām elementus, kur ir konverģence, kur mūsu domas sakrīt, kur tiešām iespējama vienošanās. Un es ceram panākt vienošanos par šo dosiju. Tā laikā, kas mums ir atvēlēts šeit parlamentā. Es neiedziļināšos eh, grozījumu kontekstā. Referentam pašam ir grozījumi priekšlikumi un arī runātājiem. Tie ir vesela virkna aspektu, kas jāizskata. Vajadzētu precizēt, cik eh, tālu tiks uh, paplašināti noteikumi par kolektīvām licencēm, jāpasargā lietotāji, jāievēro sadalas noteikumi un uh, izplat, izplatīšanas noteikumi, jārespektē saikni ar citām direktīvām. Par to arī tiek runāts padomēm Bet ir eh, arī citi grozījumi, kas eh, runā par ko citu. Arī tie komisija ir jāizpēta. Komisija eh, vēlas paredzēt saistības cēm arī ārpus Sa Eiropas Savienības. Tas sākumā nebija komisijas priekšlikumā un varbūt par to ir vērts padomāt īpaši par to, vai Eiropas Savienībai izdosies veiksmīgi kontrolēt uh, noteikumu īstenošanu uzņēmumiem, kas uh, atrodas mm, trešās valstīs. aizvien vairāk tiek piešķirts licenču ne tikai Eiropas Savienības teritorijai, bet eh, arī tuviem austrumiem un Ziemeļāfrikai. Būtu nepieciešama diskusija par to, vai tiešām te ir iespējama kontrola, kādi pasākumi ir mūsu rīcībām. Varētu diskusiju organizēt tādā pašā garā, kā runājot par neatkarīgo aģentu direktīvu. Un nu, katrā gadījumā ļoti labi, ka komisija gatava sadarboties, mums ātri iet uz priekšu, referents to apzinās. Un komisijas pretim nākšana, kā teikt, ir ļoti svarīga. Nes un pārējie komitejas dalībnieki noteikti būs gatavi palīdzēt. Paldies! Paldies arī komisijai. Un tagad referents lūdzu noslēgumam. Priekšsēdētāja kungs. Nu, es nezinu, vai tas būs noslēgums gluži, bet, um, ja atļausiet, teikšu sākumā, ka ļoti priecājos par lietu attīstību. Esmu ilgi nodarbojies ar šo tēmu. Un jāsaka, ka ir bijuši laiki, kad eh, šīs dienas diskusija nemaz nebūtu iespējama, jo interešu konflikts bija pārāk liels. Mēs toreiz runājam par aktu, piemēram. Un tad runājām arī par tiesību ievērošanu. Un toreiz domstarpības bija tiešām milzīgas, un mēs nevarējām panākt vienošanos, bet šodien, pateicoties uh, komisāra Barņie iniciatīvai, situācija tiešām ir uzlabojusies. Es nerunāšu šobrīd par visiem aspektiem, tikai dažus pieminēšu. ir pamat aspekts par pārvaldīšanu. Kā to organizēt? Un vēl daži diezgan veci aspekti, piemēram, teritorialitāte. Tātad mums ir bijušas sabiedrības, kas uh, aizstāvēja šo teritorialitātes principu, un te gluži Nebija runa par monopolu, bet pēc būtības doma bija līdzīga. Ekskluzīvas kompetences. Un tagad, kad mēs sākām runāt par internetu, tur teritorija, teritorialitāte nav iespējama. Un jūs teicāt kaut ko ļoti pareizu. Atteikšanās no teritorialitātes nenozīmē atteikšanos no subsidiaritātes un nenozīmē iejaukšanos citu dalību valstu kompetences laukos. Un šī tiešām ir šī priekšlikuma priekšrocība. Mēs neiznīcinām dalību valstu noteikumus, mēs radām iespējas racionālai noteikumu ieviešanai, bez pārlieku lielas regulēšanas. Nu, pēc būtības jau izskanēja komentāri par visiem svarīgiem aspektiem. Es uh, nepieminēju alternatīvu strīdu izšķiršanas um, sistēmu, jo tas ir tāds papildu aspekts, ko skatīs atsevišķi. Un noteikti izdosies vienoties. Un tad arī lietotāju pienākumi Tas tiek pieminēts grozījumu priekšlikumos, un kolēģi par to runāja. Un te arī teksts vēl jāuzlabo. Pats svarīgs ir jautājums par nodevām. Komisijas priekšlikums arī šeit ir jāuzlabo. Un jautājums par uh, tādu nedaudz divdomīgu saikni ar pakalpojumu direktīvu. Galaukungs, kas ir referents citā komitejā, ir uh, daudz nodarbojies ar šo tekstu un vēlas skaidrus noteikumus. Par Somiju izskanēja komentārs, un tas bija labs piemērs. Nevajadzētu bremzēt progresīvus noteikumus dažās dalību valstīs. Katrā gadījumā šie grozījumi priekšlikumi mums ir. Tas ir ļoti labi, jo tie palīdz tekstu uzlabot kopumā. Ir arī termiņš grozījuma iesniegšanai, bet priekšsēdētājs par to pateiks atsevišķi. Šķiet, ka tā ir trešdiena, bet uh, labi. Un pareizi bija tas, ka vēlamies ātri iet uz priekšu, laika mums pietrūkst. Mēs vēlamies, un komisija to apstiprina, vēlamies uh, šo parlamentu sasaukumu periodu izmantot, lai pabeigtu šo dosieru. Strasbūrā notiks ēnu referentu tikšanās, un tās ietvaros padomāsim par vienošanos. Bet pastāv vēl kāda ambicioza hipotēze. varētu ietekmēt to, kas notiek ārpus Eiropas Savienības un Magrebas valstis, kuras pieminēja komisija. Mēģināsim to arī iekļaut. Tas ir sarežģīti, bet mēģināsim. Padomāsim, ko te var izdarīt. Es nevēlos vilkt garumā šo diskusiju. Pagadīsim šo tikšanos ar ANU referentiem un tā ziņošu par progresu. Paldies! Referentam es varu apstiprināt ka mēs visi steidzamies, arī runājot par grozījumiem. Termiņš tiešām ir līdz trešdienas, um, līdz trešdienai pulksten 12. Pēdējais uh, punkts darba kārtībā ir uh, atgriezniskā sa saite ar uh, notiekošiem trilogiem. Mm, Kvaljokundze, Lārkungs nodarbojas ar trilogiem Lamberts un Matijas. Trilogs notika 26. martā, un tad vēl bija trilogs 17. Mart, aprīlī un, uh, un 7. maijā. Maduras kundze mums pastāstīs par situāciju šobrīd. Bet pirms dot viņai vārdu, es atgādināšu, ka nav paredzēta diskusija par šo punktu. Lūdzu. Paldies priekšsādātājiem! Mēs gatavojam turpmākas programmas un uh, politikas un esam nonākuši krustcelēs. Runāt īpaši par investīciju un izpētes programmu. Tas ir būtisks pīlārs kas eh, ļaus Eiropai nākamo septiņgadu laikā panākt vairāk izaugsmas. Mums ir apvārsnes 2020. Teikšu, ka iestā, starp iestāžu sarunas norit. Mēs eh, vērojam situāciju, meklējam kompromisu iespējas, lai pēc iespējas ātrāk pabeigtu šīs sarunas lai apvārsnis 2020 varētu tikt eh, pēc iespējas ātrāk īstenots. Vienošanās eh, pirmajā lasījumā ir atkarīga no sarunu rezultātiem. Par sarunu rezultātiem jārūpējas mūsu deputātiem, kas tur piedalās. Un tad arī redzēsim, kā situācija attīstīsies. Mūsu nostāja vienmēr bijusi stingra, bet konstruktīva. Vēlamies pieņemt programmu jau pirmajā lasējumā, bet, protams, to nevar panākt noslogojot pārāk daudz šo programmu. Par procedūru. Paredzētas tehniskas sanāksmes dažādos līmeņos un pastāv vienošanos lielākoties par tekstu. Bet ir arī atvērti jautājumi, kas ir politiski svarīgi un kas arī mums, dažiem no mums ir atsevišķi ļoti svarīgi. Tās ir tēmas, ko jās, kas jāskata trilogā politiskajā līmenī. Mums jau ir bijuši vairāk trilogi un pozīcijas ir precizētas. Pagadām vēl nav izdevies panākt vienošanos. Viens no atvērtiem jautājumiem ir par programmas struktūru. Parlamentam ir svarīgi nodrošināt zinātnisko ekscelenci un dialogu ar sabiedrību. Svarīgi ir to atspoguļot struktūrām. Tam nepieciešams budžets un arī caurskatāmības budžets mums ir ļoti svarīgs apvārsnes 2020, kur runa ir runā vairāk par MVU un iesaista MVU, un tā ir liela prioritāte. MVU sektoram arī nepieciešami noteikti līdzekļi un centrālo pārvaldību, lai tos iekļautu mūsu darbā. Izpētes un attīstības darbu finansēšanai ir nepieciešams skaidrs finansējuma avots, un tāpat arī tīra enerģija ir kaut kas, kas mums ir ļoti būtisks. Un te Eiropa jārunā vienā balsī. Te tiešām mūsu domas ir līdzīgas, bet atvērts paliek jautājums par īstenošanu. jautājums par publiskošanu, par eh, saistībām. Nu, kā teiks, mums vēl ir pietiekam daudz atvērto jautājumu, kur ļoti gaidu progresu nākamo nedēļu laikā. Bet visi vēlas, visi vēlas tikt uz priekšu. Blakus trilogam prezidentūra komisija un referenti uh, tieks arī atsevišķi un uh, tiešām visi vēlas progresu. Mm. Tas, protams, atkarīgs, vai mums būs atvēlēts pietiekam līdzekļi, jo um, apvārsnes 2020 citādi nav realizējams. Nevar arī būt tā, ka mūsu uh, progresu apturēs eh, līdzekļu deficīts. Tas būtu tiešām neiedomājami. Vēl daži komentāri, ko gribētu nolasīt. Ēlēra kunga komentārs. Viņš gribēja būt šeit, bet nevarēja. Viņš atvainojas par to. Un Karvaljo kundzes vārdā man arī jums šis tas jāsaka. Uh, Tagad no Elera kunga var teikt, ka parlaments vēlas vienkāršot situāciju, finansējuma modelis ir izšķirošs elements šai vienkāršošanai, bet nav vienīgais elements. Elera kungam tātad vienkāršošana ir ļoti svarīga. Tād runājot par subsīdiju piešķīrumu, deviņu mēnešu ierobežojums tiek ierosināts bet parlaments vēlas sešus mēnešus. Kompromiss būtu paredzēt samazinājumu par vienu mēnesi. Tad vajadzētu paredzēt vispārīgus uh, noteikumus un uh, pēc iespējas atteikties no izņēmumiem Mums nepieciešama arī, nepieciešams arī vairāk elastīguma. Komisija pagaidām nav sniegusi informāciju par nepieciešamiem izņēmumiem. Te būtu iespējams kompromiss ar delģēto aktu izmantošanu. Komisija vēlas ātri iet uz priekšu. bet mūs interesē arī konsultācijas. Padome pagaidām nevēlas pieņemt jaunus instrumentus, un vispār eh, diezgan atturīga, bet dažus ele elementus jau ir pieņēmusi. Dažos aspektos vienošanās eh, vispār nav iespējama bonusu sistēma, piemēram. Parlaments uzskata, ka šī sistēma ļoti iegrožotu apvārsni 2020. Padomē šeit ir pilnīgi cita nostāja. Komisija neņem vērā pilnu izmaksu opciju, ko pieprasa daudzas organizācijas Eiropas Savienībā. Par to jārunā tālāk, bet padome šeit diez vai izkustēsies no vietas. Līdz ar to kompromiss varētu būt sarežģīts. Tik tālu par Ellera kunga komentāriem attiecībā uz līdzdalību. Un Karvajo kundzes komentārs par atsevišķu programmu progresu. To es nolasīšu angļu valodā. Šī brīža trialogu ietvaros kas iesākās šī gada janvārī, tiek uh, runāts par specifiskajām programmām, ņemot vērā līdzdalības noteikumus un regulēšanas aspektus. Šai ziņā ļoti svarīgs ir apvārsnes 2020. Tajā ir vairākas politiskās prioritātes parlamentam, proti visaptvērošā pieeja inovācijas ciklam, uh, līdzdalības paplašināšana un sinerģijas ar citiem fondiem. Apvārsnes 2020 mērķis eh, ir um, apvienot izpētes programmas ar komerc lietojumu. Inovāciju cikls noteikti jāiesaista, jo šādi rūpniecība vairāk iesaistīsies. Apvārsnes 2020 stimulē MVU aktīvu līdzdalību. Parlamenta priekšlikums palielina budžetu, ko paredzēt MVU instrumentiem, un palielina MVU vispārējo iekļaušanu no 15 līdz 20 procentiem. Runājot par līdzdalības paplašināšanu, apvārsnes 2020 akcentē līdzdalības iespēju paplašināšanu, paturot ekscelences līmeni. To var panākt ar vairāk caurskatāmības, vienkāršojot noteikumus un izmantojot instrumentus kā granti un stimulu schēmas. Tagad par sinerģijām ar citiem fondiem. Zinātniskā ekscelence un rūpnieciskā konkurētspēja palīdzēs pārvarēt izaicinājumus, kas mums ir ar to tikt galā. Viena programma nevar tikt galā. Mēs vēlamies multi funkcionālo pieju un sinerģijas ar citiem fondiem. Līdz ar to apvārsnes 2020 īstenošanai nepieciešams, um, nepieciešama līdzekļu kopa. Ar šiem papildu līdzekļiem varētu tikt uzlabota šīs programmas kapacitāte. Noslēgumam vēlos eh, visu triju referentu vārdā apsolīt, ka tiks ņemti vērā kolēģu komentāri. Mēs labprāt sadarbosimies ar katru interesantu un ar padomi, protams lai mums būtu vislabākā ietver programma apvārsnes 2020. Paldies! Paldies Madaras kundzei! Paldies par jūsu ļoti atvērto skatījumu uz šo procesu. Un eh, esmu pārliecināts, ka es runāšu visas komitejas vārdā, solot jums veiksmi un panākums tālākās sarunās. Un pēdējais darba kārtības punkts ir citi jautājumi. Vai tāda ir? Udīkungs vēlas izteikties, lūdzu. Jā. Es nepiedalījos koordinatoru sanāksmē, bet runā bez mikrofona. Oui, je, je voulais vous demander, Monsieur le Président. Oui, euh, euh... Jā, priekšsēdētāji kungs, es gribēju lūgt, vai jūs mums varētu pastāstīt par backloading dokumentu un par emisijas kvotām, CO2 emisijām. Kā šis dosie atgriezīsies komitejā? Es piedāvāju, lai neatkārtotos tas, kas bija plenārsēdē, vai mēs varētu uh, eh, NV un ITRE komitejas sadarbību veidot 50. panta Eh, noteikumu kontekstā, kā šī eh, lieta atgriezīsies, eh, kā šis ziņojums atgriezīsies plenārsēdē pēc tam. We... Runājot par šo jautājumu, mums noteikti būs jāgriežas pie NV komitejas, jo NV komiteja ir vadošā šā jautājuma tālākā virzībā. Vai Korhols kundze lūdzu? Runā bez mikrofona. Sorry. I... Atvainošana, piedošana. Jā, tā tad es esmu EPP grupas vadošā referente. Envy. Actually... Un man ir zināms, tapis zināms, ka šis jautājums tiks izskatīts tikai un vienīgi NV komitejā. Ja pareizi atceros, balsosim par šo jautājumu 19. jūnijā un plenārsēdē jūlija sākumā. Protams, man ir žēl, ka šāda ir notiek, notikuma attīstība, jo es pelsa personīgi domāju, ka itra komitejai arī būtu savs vārds sakāms par šo jautājumu. Jautājums par kvotu atsaukšanu ir ļoti interesants, diskutējams Un es tiešām nevēlētos, lai tikai un vienīgi Envi ar to tālāk strādātu. Es tiešām mēģināšu darīt visu, lai, un mēģināšu uh, ietekmēt arī EPP politisko grupu, lai tā izdarītu savu spiedienu. Korhols kundze, paldies! Mēs sazināsimies ar Envi komitejas priekšsēdētāju, kurš ir referents. Un uh, NV komitejas koordinatoru sēdē tika nolēmts 27. maijā, 27. maiju noteikt par grozījumu iesniegšanas termiņu, un jūlijā, kā jau Korhols kundze teica, plenārsēdē būs balsojums par atsaukšanu. Bet es jums par to paziņošu, kad būs sīkāk zināms, vai ir vēl citi jautājumi? Ja ne, Tad nākamās sanāksmes ir 29. un 30. maijā. Divas pilnas dienas. Tiekamies tad jauku visiem vakaru. Paldies!